Chers collègues, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varētu atsākt darbu. Vispirms vēlētos jūsu vārdā sveikt mūsu vidu Hainsu Bekeru, kurš ir mūsu komitejas jaunais loceklis tautas partijas grupas vārdā, un viņš tagad aizpilda vakanto vietu mūsu komitejā. Laipni lūdzam mūsu vidu. Jums jau ir privileģēta situācija, jo ne visus jaunpienācējus mēs sveicam tik sirsnīgi kā jūs. Tagad pārējām pie darba kārtības un Šeit ir runa par pirmo viedokļu apmaiņu ar komisijas pārstāju un Eiropas sociālajiem partneriem par darba laika direktīvu un tās īstenošanu. Mums ir daudz viesu mūsu vidū, un es uh, saprotu, ka komisija arī vēlētos uzstāties tās pārstāvji, bet mums ir arī uh, jau iepriekš nozīmētais uh, referents, kurš ir tas pats referents, kurš bija arī iepriekšējā sasaukuma laikā. Un gribētu jautāt, vai referents vēlas teikt kādus ievadvārdus. Nē, viņš vēlas runāt pēc tam, nu tad dod uzreiz vārdu komisijas pārstāvim uh, Armindo Silvas kungam, kurš ir direktors. Priekšsādātāja, paldies! Paldies par iespēju runāt ar jums. Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Un jau ilgāku laiku šajā komitē jautājums netika apspriest, līdz ar to es ar lielāko prieku jums atgādināšu, ka uh, darba laika direktīva ir sociālās Eiropas stūrakmenis. Runa ir par vienu no uh, pamatiesībām, respektīvi noteikti darbinieku maksimālo darba laiku. Tiek runāts gan par nedēļas maksimālo laiku, par uh, dienas maksimālo laiku, arī par tiek definēts, kas ir nakts darbs. Tiek runāts par elastības noteikumiem, kurus var iekļiet, iekļaut vai nu koplīgumos, vai arī likumos, vai arī atsevišķos gadījumos darba līgumā. E, tas attiecas uz pilnīgi visiem sektāriem, atskaitot gadījumos, kad ir atsevišķs normatīvais akts, kādas, parast, kādas piemēram ir transporta sektorā, bet kopumā šīs direktīvas darbības joma ir diezgan visaptveroša. Jūs atceraties, ka 2009. gadā bija samierināšanas process ar padomu un komisiju, o, padomu parlamentu, un komisija nolēma, ka būtu nepieciešams 2003. gada 88. direktīvu pēc iespējas ātrāk pārskatīt ar trīs mērķiem. Pirmkārt, lai būtu iespēja pielāgot direktīvas darbības laiku, darbības uh, jomu jaunajām prasībām, ja direktīvai jau ir 20 gadi un lai samazinātu tiesisko nenoteiktību un precizētu jautājumus, kas ir saistīti ar judikatūru, kas tika apšaubīta atsevišķies jomās. Un tad vēl arī attiecībā uz uh, dažu sektoru un dažu dalību valstu neizpildi. Pirmais posms bija 2010. gada martā, kad mēs konsultējāmies ar sociālajiem partneriem pēc tam bija otrais konsul konsultācija posms decembrī pagājušajā gadā, kad mēs lūdzām sociālo partneru viedokli pār vairāku konkrētu priekšlikumu saturu. Te pašā laikā mēs publiskojām diezgan visaptverošu informāciju par šīs direktīvas sociālajām un ekonomiskajām sakām, kā arī par to, cik tālu direktīva ir juridiski pārņemta, respektīvi bija ieviešanas ziņojums. Šo ziņojumu uzrakstīja ārējais konsultants Lloyd firma. Bija arī komisijas paziņojums ar lūgumu sociālajiem partneriem izteikt savu viedokli. Tātad mēs piedāvājam visiem mūsu dalībniekiem uh, pienācīga informācija par to, kādas ir direktīvas ieviešanas sekas. Ziņojumā ir teikts, ka lielākā daļa darbinieku Eiropā strādā saskaņā ar minimālajiem darbā laika standartiem, ir dažās valstīs arī papildu aizsardzības noteikumiem, kas ir pat stingrāki, stingrāki par tiem minimālajiem standartiem, kas ir Eiropas Savienības direktīvā, un tas parasti ir noteikts vai nu darba likumā, vai nu koplīgumos, taču bija arī problēmas un ziņojumā par to ir diezgan plaši runāts. Bija vēl daži, darbinie, daži darbinieku grupas, kas joprojām nav aizsargāts no pārmērīga uh, darba laika, pārāk gara darba laika vai arī no nepienācīgiem darba apstākļiem. Esam arī noteikuši, konstatējuši to, ka Eiropas tiesu judikatūrā netika pilnībā pārņemta, it īpaši slimnīcās. Varējām arī pamanīt, ka daudzos gadījumos valstis atsakās piemērot noteikumos tās saucamais opt-out, un jau tagad 16 dalību valstu normatīvajā bāzē ir uh, izmantota šī optauta iespēja piecās dalībvalstīs savukārt atsevišķās jomās, un ir arī citas valsts, kas atsakās ņemt vērā judikatūru. Pamanījām arī, ka attiecībā uz dažām direktīvas normām bija uh, pārpratumi attiecībā uz interpretāciju. Jautājumi bija saistīti, piemēram, ar vairākiem līgumiem, tad arī par gada atvaļinājumu, ikgadēju atvaļinājumu un ikgadēju atvaļinājumu savienošanu ar uh, slimības lapu. Un tad uh, tika runāts par vairākiem variantiem, vai nu mēs mērtiecīgi runāsim par konkrētiem jautājumiem, jautājumiem, kas saistīti ar neatrisinātu judikatūras jautājumu, piemēram, ja ir ja darbinieki ir nodarbināti slimnīcās vai arī ja viņi strādā par ugunsdzēsējiem, tad bieži vien tur bija diezgan lielas problēmas. Abos gadījumos ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk noteikt piemērojamo tiesību apjomu un jārisina šie jautājumi. Tāda ir vēl viena alternatīva, kas būtu visaptvarošs pārskats, kas papildu manis nosauktajiem diviem jautājumiem izskatītu paralēli iespēju uh, E, modernizēt un pielāgot esošo normatīvo aktu. Es šeit tā e, negribu runāt pārāk plaši, vienkārši pieminēšu vārdā konkrētus jautājumus, kas ir iekļaut mūsu paziņojumā, piemēram, nepiedalīšanās, jeb optaut, un tad visi jautājumi, kas saistīti ar uzraudzību un kontroli attiecībā uz tiem darbiniekiem, kas uh, ar darba līgumu akceptējuši iespēju strādāt ilgāk par 48 stundām nedēļā, jautājumu par autonomiem darbiniekiem un to, kādā veidā mēs varam līdzsvarot šos noteikumus ar jauno, uh, jaunajiem veidiem, kā tiek piedāvāts darbs. Nākamais jautājums ir saistīts ar iespēju apvienot uh, karjeru un ģimenes dzīvi, ir tīpaši runājot par iespēju mainīt uh, darba laika struktūru. Tad nākamais jautājums bija par to, cik garā periodā tiek aprēķināts vidējais laiks. Nākamais jautājums bija saistīts ar darbiniekiem kuriem ir vairāki līgumi, vai noteikumi jāpiemēro atsevišķi uz katru līgumu, vai arī būtu līgumi jāapvieno kopā. Un tad visi šie jautājumi tika uzdoti, un mēs uzdevām šos jautājumus sociālajiem partneriem un konsultējāmies ar viņiem. Konsultācijas ar, ar sociālajiem partneriem beidzās 25. martā. Līdz šim mums vēl nav izanalizētas visas atbildes, mums bija gandrīz vai 50 atbildes saņemtas. Uh, konsultāciju laikā, un manuprāt, viens no būtiskākajiem aspektiem, kas jāuzsver, ir tas, ka sociālie partneri, kas strādā vairākos sektoros, skaidri un gaiši noteica un konstatēja, ka viņiem ir īpaša atbildība attiecībā uz risinājumu meklēšanu, lai uh, darba laika direktīva tiktu pilnībā ieviesta. Viņi ir teikuši, ka ar lielu prieku piedalīsies sarunu gaitā, un šobrīd nav vēl bijusi iespēja vienoties par to, kurā brīdī mēs sāksim sarunas. Kopumā sociālajie partneri pozitīvi izteicās par komisijas publiskotajiem materiāliem, un daudz no viņiem arī teica, ka ir ļoti apmierināti ar to analīzi, kas tika piedāvāt, lai gan bija arī daži kritiskie aspekti, protams. Tātad šobrīd ir izveidojusies situācija, kad sociālai partneri mums piedāvās kopīgo nostāju, tā lai varētu gal galā uzsākt arī sarunu procesu. Jā, viņi panāks vienošanos attiecībā uz darbības jomu, tad mēs domājam, ka viņi uh, nāks klajā ar kopīgu paziņojumu, kas tiks adresēts komisijai, un tad sāksies deviņu mēnešu periods, kad mēs risināsim sarunas. Jā, sociālie partneri gal galā varēs vienoties sarunu gaitā. Es domāju, ka tā tas arī notiks šajā gadījumā. Viņi varēs nākt klajā komisijai ar priekšlikumu Un tad komisija savukārt piedāvās uh, padomes lēmumu projektu, kas būs saskaņa ar 155. pamatlīguma pantu. Šeit parlaments tiks informēts, bet oficiāli lēmumu pieņemšanas procesā nepiedalīsies. Šobrīd uh, ieskicēja komisijas ievirzi, kādā veidā mēs plānojam pārskatīt tā darba laika direktīvu. Paldies! Paldies, direktora kungs. Mēs tagad pārējām pie sociālo partneru uzklausīšanas un es uh, sā, došu vārdu Rebekai Smitai, kura pārstāv Business Europe. Mēs uh, lūgtu lai jūs nesakojat komisijas sliktajām piemēram. Un lūdzu nepārsniedziet septiņas minūtes. Paldies! Es gribu pateikties eh, to, ka Biznes Europe var ierasties eh, šeit un pārunāt eh, šo problēmu. Vispirms es gribētu teikt, ka Biznes Europe organizācijā, tāpat kā citās sociālos partneros, mēs joprojām vēl veicam diskusiju par šo problēmu, un tomēr es esmu priecīga, ka varu jums norādīt tādas indikācijas, ka gribētu jūs pārtraukt un um, noteikt šīs uh, uzklausīšanas tādu kā ietvaru. Mēs esam uh, šā procesa pašā sākumā. Referents un grupu pārstāvji domāja, ka būtu jākonsultējas par to, kā mēs varētu pieiet šim jautājumam, lai mums būtu atklāts debatas, kurās izskanētu dažādi viedokļi par iespējamiem risinājumiem. Es pilnīgi saprotu jūsu nostāju, bet um, mēs būtu pateicīgi, ja jūs mums pastāstītu par debatēm, kas notiek jūsu organizācijas ietvaros. Atvainojos par šo pārtraukumu. Jā, tieši to es arī taisies darīt, eh, pastāstīt, kādas ir mūsu diskusijas. Tātad pirmām kārtām es runāšu par saturu e, no mūsu biznesa Europe e, skatu punkta. Mēs uzskatām, ka direktīvas pārskatīšanu ir jāveic tādā veidā, ka ir jāskatās par judikatūru e, un tikai par šo gadskārtēju apmaksāto apmeklējumu, apma, atvaļinājumu. Otrkārt, kā jau komisijas pārstāvis teica, uh, ir tikai tāds paskaidrojums, ka mūsu izpildu komiteja ir nolēmusi e, rekomendēt e, veikt pārunas ar Eiropas sociālajiem partneriem. E, mēs gribētu, lai šīs revīzija direktīvai būtu saistīta ar tik šīm divām lietām. Tāpēc mēs uzskatām, par šiem atvaļinājumiem ir jāskatās neatliekamā kārtā, jo tiesas nolēmumi ir radījuši tiesiskas problēmas kā mēs zinām, tās ir pretrunā ar direktīvu, līdz ar to 15 valstis varbūt pārkāpušas direktīvu. Un, protams, komisija var šādā veidā radīt pārkāpumu procedūru iesākt. Un e, tas nav tikai e, sabiedriskā sektora nozarēs, arī privātajās tas ir e, svarīgi, un tāpēc mēs mēģinam atrast kādas iespējas, piemēram, drošība, informācijas tehnoloģija jomas un tā tālāk. Tāpat par nemaksāto, neapmaksāto atvaļinājumu rada problēmas, jo tas ir pretrunā ar nacionālo likumu normām un tāpēc eh, šī eh, judikatūra var būt pārāk eh, dārga, lai to ieviestu, jo tad varbūt šīs maksimālās nedēļas darba stundas var tikt sasniegts ļoti ātri, un tas prasīs vairāk darbinieku. Kas attiec uz neapmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, tad to ir iespējams, ka darbinieks ņems vienu ilgāka perioda mm, slimības atvaļinājumu. Visādā ziņā tiesas judikatūrai ir bijusi tieši pretēja ietekme, jo problēma radās, kā kompānijas saka, jau izvērtējuma stadijā mēs uzskatām, ka fokusējoties uz šīm divām problēmām, mēs ļausim sociālajiem partneriem Eh, skatīties uz lietu ne tikai no darba devēja puses, bet arī no darba ņēmēja puses, jo tas ir eh, svarīgs mm, jautājums arī kompānijas darbiniekiem. Runājot par saturu, mēs uzskatām, ka to visu vajag saglabāt, eh, jo to izmanto 16 mm, dalībvalstis šobrīd. Kā komisija teica, otrās konsultāciju etapa dokumentā nav iespējams aicināt, lai dalībvalstis atteiktos no šīs iespējas. Tas ir arī eh, elastības svarīgs jautājums, eh, lai biznesi varētu um, izdarīt eh, izmaiņas tad, kad izmainās pieprasījumi. Un, piemēram, arī, lai varētu strādāt pie specifiskiem um, projektiem tādos īpašos laika periodos. Kāpēc mēs esam izvēlējušies šādu procedūru? Mēs uzskatām, ka koncentrējoties uz šiem diviem galvenajām problēmām par darba laiku un par neapmaksāto atvaļinājumu. Es domāju, mēs varam tiešām panākt progresu un uh, neizdarīt nevajadzīgu uh, direktīvas revīziju vai pārskatīšanu. Mēs nedomājam, ka ja mēs pie, pieiesim plašāk šai lietai, ka tas mums palīdzēs sasniegt kādu rezultātu. Un tas ir tāpēc, ka uh, ir ļoti liels atšķirības dalība valstīs, ir atšķirības starp Eiropas Savienības institūciju domām, un arī uh, sociālo partneru viedokļos ir atšķirības. Uh, kā partneri mēs domājam, mums vajadzētu koncentrēties uz tiem, kur mums ir visiespējams vislabāk sasniegt uh, vienošanos, un tāpēc mēs domājam, ka mums vajadzētu tieši strādāt pie šīm divām problēmām, ko es minēju. Noslēgumā es gribētu teikt, ka protams, eh, arī plašākas problēmas eh, tika apskatītas pirmajās konsultāciju fāzē. Uh, un eh, mm, mēs uzskatām to nevajadzētu iekļaut eh, direktīvas pārskatīšanā, bet ļausim, lai nacionālajā līmenī sociālajie partneri atrod tam risinājumu. Mums nevajadzētu aizmirst faktus, ka eh, daudz risinājumu jau ir šobrīd tādā veidā atrasti, un mēs uzskatām, ka tiešām ir svarīgi novērst jaunus spriedzes um, iespējas jo, lai sociāliem eh, partneriem ir iespējas atrast eh, risinājumus, kas nāk pa labu abām pusēm. Un tāpēc, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka ir ļoti svarīgi mums eh, koncentrēties uz šiem jautājumiem, kurus var atrisināt Eiropas līmenī. Un tas ir šie divi manis nosauktie. Paldies! Un tagad Eiropas ārotbiedrību konfederācijas vārdā uh, Vike Varnekas kundze. Paldies par uh, to, ka uzaicinājāt mūs uz šo uzklausīšanu. Ja mēs runājam par darba laika direktīvu, tad uh, iznāk tāda, kā atkārtošanās, un jūs noteikti nepārst teiks tas, ka šī nostāja ir mums veidojusies jau desmit gadus un atbilst attiecībā uz mūsu prasībām nekādas uh, patiesas izmaiņas nav notikušas. Mēs uh, nevaram par biežu atkārtot, ka Šī direktīva ir saistīta ar drošības un veselības jomu, un tā balstās uz uh, plašiem starptautiskiem standartiem. Otrajā konsultāciju posmā mūsu konfederācija uzskata, ka arotbiedrība viedoklis nav pietiekami ņemts vērā un komisija nav pildījusi savas saistības ņemt vērā ietekmes izvērtējuma rezultātus. Mēs jau dzirdējām no komisijas, ka ir divi priekšlikumi. Viens ir pārskatīt attiecībā par uh, atsevišķiem punktiem un otrs pārskatīt visu direktīvu kopumā. Mēs uzskatām arī, ka ir uh, galvenās problēmas uh, tātad šie izņēmumi, um, atskaites periodi un tas, kā dežūru laiku uzskaitīt. Mēs Uh, komisija uzskata, ka ir jāsamazina šīs atkāpšanās iespējas, kaut gan ietekmes novērtējumā bija skaidri pateikts, ka darba laika pagarināšana apdraud uh, darbinieku veselību. Pat ir izteiktas rekomendācijas noteikt 40 stundu darba nedēļu, domājot par veselību un darba drošību un uh, par to, kā saskaņot darba un privāto dzīvi. Mēs uzskatām, ka ir jāpieliek punkts šādiem izņēmumiem. Tālāk par atsaucas periodiem. Padome pagarina savā paziņojumā atsaucas periodus runājot par to, ka būtu pieļaujami ilgāk nekā 12 mēnešus gari um, atsauces pie, periodi un ka pietiktu vienkārši ar konsultācijām ar sociāliem partneriem, uh, pieņemot likumdošanu. Pēc mūsu domām tas ir nepietiekami. Ja mēs runājam par atsauces periodiem, kas ir garāk nekā četri mēneši, tad mums ir tomēr jādomā par praktiskiem risinājumiem, par to, kuros, kuros sektoros šādi periodi būtu nepieciešami, un uz šo jautājumu neesam saņēmuši atbildi. Tālāk par dežūrām. Tagad komisija saka, ka dežūras laiks ir jāuzskata par darba laiku, kā to apliecina Eiropas Savienības tiesas judikatūra bet pēc tam viņi paziņo, ka viņi grib šo dežūru laiku aprēķināt atšķirīgi. Pēc mūsu domām tas ir absolūti nepieņēmami. Viss laiks, kas ir pavadīts dežūrā, ir uzskatāms par darba laiku, un tā ir arī jāuzskaita. Daži no komisijas priekšlikumiem pēc mūsu domām ir solis pareizā virzienā, bet tomēr ir nepieciešama turpmāka uzlabojuma. Tas attiec uz kompensācijas atpūtas periodiem un eh, to, kā saskaņot darba un privāto dzīvi. Ja mēs eh, runājam par kompensācijas atpūtas periodiem, mēs šeit eh, neredzām neko sakarīgi no komisijas, jo ietekmes novērtējumai teica, ka nedrīkst šos atpūtas periodus atlikt laikā. Tālāk par to, kā saskaņot privāto un darba dzīvi, arī šeit piedāvājumi ir ļoti vāji. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešamas tiesības pieprasīt darba laika sadalījuma maiņas, lai nodrošinātu privātās un darba dzīves saskaņošanu, un parlaments jau ir nācis klajā ar līdzīgiem ierosinājumiem, un mēs rēķināmies ar jūsu atbalstu šajā jautājumā. Un, ja mēs tagad palūkojamies uz to, kas tad ir piedāvāts, uh, otrajā uh, konsultāciju raundā no komisijas puses, mēs neredzām nekādas reālas politikas pārmaiņas pēc šiem gadiem. Mēs neredzām nekādas uh, jaunus priekšlikumus, kas mūs pavirzītu uz priekšu. Un tādēļ mēs esam nolēmuši, un šeit ir kaut kas jauns. Uh, un mēs uzskatām, ka sarun, ir jāparedz sarunas ar sociālajiem partneriem šajā sarunu raundā. Bet, protams, ir jāizvirza noteikti mērķi. Mēs gribam, lai šī darba laika direktīva tiktu visaptveroši pārskatīta. Mēs gribam arī, lai tiktu noteikts termiņš, kad eh, līdz kurām jāizbeidz ir at, eh, izņēmumu darbības laiks tāpat eh, par atsauces periodiem un paldies. E, merci. Paldies. Tagad vārds Eiropas amatnieku vidējo un mazo uzņēmumu federācijas pārstāvjiem Olišinska kungam. Dzēj, kundzei. Paldies par šo uzaicinājumu. Jā, mēs varam teikt, ka esam šeit, lai pārunātu to, cik eh, ir svarīga šī darba laika direktīva. Es gribētu sākt ar to, ka tā ir ļoti svarīga likumdošanas sastāvdaļa mazajiem uzņēmumiem, it īpaši viņu konkurētspējai kā arī eh, ne, ies, iespēja saglabāt savu konkurētspēju elastīgā veidā. Un eh, ļaujiet man tad tieši ķerties pie mūsu diskusiju satura. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pārrunas, jo mēs uzskatām, ka tas ir tiešām svarīgs temats sociālajiem partneriem. Tāpēc mēs esam nolēmuši uzņemties savu atbildību un e, direktīvu pārskatot, mēs gribētu izvairīties no tā, ka mēs padarītu to vēl sarežģītāku, e, jo tas jau šobrīd ir ļoti sarežģīts Eiropas un e, nacionālās likumdošanas paraugs. Mēs gribētu atrast risinājumu, kas būtu kā labi piemēri labākai likumdošanai it īpaši e, runājot par e, principiem, lai mēs izvairītos no jaunām e, birokrātiskajām važām mūsu uzņēmumiem. Un tāpēc mēs sākam pie trim galveniem elementiem runāt. Pirmais ir par to, ka ir nepieciešama prioritāte, lai mēs ar starptautiskās tiesas um, nolēmumiem skatītos, un uh, kompānijām un tās darbiniekiem ir īpaši runājot par dežūras laiku un kompensējošo atpūtu un, protams, arī par šo te bezalgas atvaļinājumu un medicīnisko jeb ārstniecisko atvaļinājumu. Jo trešais, trešā tēma uh, Tas ir mazliet tāds eh, eh, fokusēta eh, pieeja no komisijas puses un vispārēja pieeja. Tas ir par šo te references laiku. Mēs uzskatām, ne visas kompānijas ir vienādā stāvoklī. Jo ir tādas, kuriem ir kolektīvie līgumi, uh, un mazie uzņēmumi, kuriem, uz kuriem neatiecās kolektīvie koplīgumi, jo eh, tie nav iespējas eh, ķerties pie šī te eh, referenču perioda, kas būtu 12 mēneši. Un šodien pēc krīzes, kad mēs redzam, cik nepieciešams ir analizēt darba laiku, mums tiešām vajadzētu vēlreiz pārdomāt, ka tas ir ļoti svarīgi, lai arī mazie uzņēmumi tiktu pie 12 mēnešu references periodu. Runājot par izstāšanās principu, opt-out, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi, lai būtu iespējas izmantot šo izstāšanās uh, iespēju, taču uh, tad, ja mums būtu labāk pieeja garākiem references periodiem, tas uh, izman, samazinātu opt-out, jeb ja izstāšanās ies, izmantošanu. Un, uh, Kāpēc tad mēs izvēlējāmies tā? Kā jau teica mana kolēģi no Business Europe organizācijas, mēs eh, gribam mm, gūt iespēju panākt, tā teikt, eh, vienošanos, ja vien varēsim atrast kopēju pamatu. Un tāpēc mēs gribētu būt eh, realisti, pragmātiķi un ķerties pie tādiem degošiem tematiem, un līdz ar to es gribētu teikt jums paldies. Paldies, tā kā Eiropas sabiedrisko dienestu arotbiedrības pārstāvis Ričards Pons. Paldies! Sākumā gribu norādīt, ka mūsu nostāja ļoti sasaucas ar Eiropas arotbiedrību konfederācijas viedokli, bet es pievērsīšos dažiem specifiskiem jautājumiem par šo uh, izņēmumu noteikšanu. Mēs uzskatām, ka nebūtu jāpieļauj šādi izņēmumi attiecībā uz uh, veselības un darba drošības jautājumiem Eiropā. Eiropā jābūt ir vienādiem spēles noteikumiem visiem. Uh, Tāpat viena no galvenajām problēmām, kas ir saistīta ar direktīvas uh, īstenošanu, ir tā, ka uzņēmumi un valsts iestādes neuzrauga šo izņēmumu piemērošanu. Ja mums būtu reāli dati par to, cik plaši tie tiek izmantot, tad mēs varētu šo jautājumu apspriest, bet šādu datu nav, un tas, es domāju, ir galvenais likumdošanas īstenošanas trūkums. Komisijas paziņojumā ir norādīts, ka nākotnē ir paredzēts uh, uzlabot uz, uh, uzraudzību par šiem izņēmumiem, bet es domāju, ka šeit ir pretruna ar uh, labas pārvaldības principiem, un es nezinu, vai mazie uzņēmumi būs apmierināti ar šādu stingrāku uzraudzību par izņēmumu izmantošanu. Ja mums būtu tāds skaidrs pārskats, kad, kādos gadījumos, kādās nozarēs tas tiek, šī izņēmuma tiek uh, pielietoti un ka uh, darba ņēmēji brīvprātīgi var uh, izvēlēties šādu risinājumu, tad uh, šie riski būtu, ļaunprātība riski būtu samazināti. Tālāk jautājums par dežūru laika uzskaiti. Uh, Uh, Eiropas uh, Savienības tiesa mums piešķīra nopietnas tiesības, bet tagad ir centieni šīs tiesības atkal ierobežot. Uh, šeit ir runa par tādu modernu pieeju darba laika uzskaitēji, bet mēs neesam īsti pārliecināti, ka direktīvas pieņemšana ir kaut ko būtiski mainījusi. Ja mēs palūkojamies par 24 stundu dežūrām dar, um, valsts uh, iestādēs vai par darba laiku lauksaimniecībā un citi noteikumi bija spēkā jau pirms direktīvas pieņemšanas, līdz ar to direktīvai it kā ir pietiekami elastīga, lai visu to ietvertu, bet Mēs uh, tādēļ neko uh, nopietnu, nekādas nopietnas pārmaiņas direktīvas uh, pieņemšanas rezultātā neesam konstatējuši. Runājot par jauno pieeju dežūru laika uzskatīšanā, uzskaitīšanā, tas atkal ietekmē to, kā var saskaņot uh, privāto un darba dzīvi. Uh, piemēram, veselības uh, aprūpes dienestos ir grūti atrast darbiniekus, jo šeit ir garas darba stundas, dežūru laiki, un šīs problēmas joprojām nav atrisinātas un tiek uzstāts uz izņēmumu piemērošanas iespējām un tiek arī uh, iztukšoti uh, pēc satura Eiropas Savienības tiesas nolēmumi. Uh, slimnīcu, slimnīcās uh, un to situācija ir nopietni jāņem vērā sarunās par, par šiem jautājumiem, kas saistīti ar darba laiku skaiti. Runājot par Deloitte ziņojumu un ietekmes novērtējumu, daudzos gadījumos nav nekādi pierādījumi tam, ka komisijas nostāja būtu pareiza, un drīzāk ir atbalsts mm, arotbiedrību nostājai, ka ir jāsaglabā ierobežam attiecībā uz darba laiku, domājot par uh, darbinieku veselību, darba drošību un arī par pacientu drošību un veselību jautājums, kas ir reāli iztenojams, kas nav, ja mēs palūkojamies uz šiem izņēmumiem to piemērošanu, tad pārsvarā tas tiek izmantots valstīs uh, un tieši veselības aprūpes uh, iestādēs un valsts iestādēs. Ja mēs gribam rast jaunus risinājumus, tad mums vajadzētu atteikties no šādiem izņēmumiem, un tas nebūtu reāli, nebūtu nereāli noteikt stingrāks ierobežojums izņēmumu piemērošanai. Paldies, saka priekšsēdētā Eiropas valsts uh, kapitāla daļu un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu federācijas vārdā. Liels paldies par uzaicinājumu, ka dodat man iespējas runāt par uh, darba laika di, uh, direktīvu. Es gribētu apstātīt, apstātīt pašus galvenos punktus, kas uh, bija mūsu pirmajā un otrajā konsultācijas fāzē. Un beigot, beigās es gribētu pastāstīt, uh, ko, kāda ir mūsu pašreizējā nostāja. Mēs varētu teikt, ka darba tirgus ir uh, fundamentāli izmainījies pēdējos 20 gados, uh, kopš tika pieņemta pirmā direktīva sabiedris, sab, sabiedrības darbinieki tie, kas eh, veic eh, pakalpojumus caur diennakti sniedz. Tā pašā laikā eh, pilsoņu gaidas par kvalitāti ir ievērami pieaugušas. Sabiedrības darbinieki galvenokārt balstās uz savu darba spēku, un tā tas ir kā veselības sektorā, tā arī citos, piemēram, sociālā aprūpe, avārijas dienesti, enerģētika un tā tālāk. Un mēs uzskatām, ka jeb, jebkura nākošā uh, izmaiņa uh, šajā lietā ir jāveic ļoti līdzsvaroti. Un, lai tas pozitīvi ietekmētu uh, mūsu publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Jo tieši par dežūras laiku tas, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, jo otrās eh, mūsu konsultācijas laikā eh, ir jādomā par to, ko tad īsti publikai vajag, eh, lai būtu pieeja gan ugunsdzēsējiem, izglītībai, transportam un tā tālāk šiem pakalpojumiem vis, jebkurā laika momentā. Un tāpēc mums ir jābalansē eh, eh, iedzīvotāju vajadzības ar veselības prasībām eh, pakalpojumu sniedzējiem. Skaidrs, ka mums vajadzētu būt, lai jaunā direktīva būtu tāda no, vairāk atbilstoša. Un mums ir jāskatās, ko saka šie sabiedriskie pakalpojumi, un to mēs redzam mūsu otrajā fāzē, kā arī, zin, pā tālākajās darbos runājot par pašreizējo procesu, uh, pārskatot direktīvu. Pēc otrās konsultācija kārtas mēs gribam um, uzskat, uzsākt uh, jau pārunas par direkt, direktīvas izmaiņu. Un uh, mēs ceram, ka izdosies nākt ar šķērs nozaru risinājumu. Un mēs uzskatām, ka darba laika direktīva ir problēma visam darba tirgumu un ne tikai konkrētajai nozarei. Runājot par e, šo te aptvērumu pārunām, mēs joprojām pieturamies pie savas jau otrās fāzes atbildes, ka mums vajadzētu runāt par e, dežūras laiku un arī citām, kas jārisina lietām. Bet es domāju, ka mums to e, aptvērumu noteiks sociālajie partneri paši. Mēs šobrīd iekšēji veicam pārunas par to, eh, eh, kas būs mūsu tālākie soļi, un eh, ceram, ka uzsāksim pārunas iespējams tālākajā laikā. Tas no manas puses viss. Paldies! Merci beaucoup, merci. Liels paldies, liels paldies visiem runātājiem, un tūlīt dodu vārdu arī mūsu referentam. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a <clears throat> nuestros invitados. Liels paldies! Gribu pateikties arī mūsu daudzajiem viesiem par to, ka tie ir paskaidrojuši daži no šīm problēmām, ir tīpašas, eh, tas attiecas uz pašreizējo etapu. Jo, nu, protams, mēs esam nākuši klajā ar zināmām idejām, bet kas uz mani attiecās, svarīgākā lieta, ko es varētu darīt, eh, parādīt, ka eh, parlaments tiešām respektē procedūru, ko mēs esam noteikuši, un mēs nejauksimies procesā iekšā. Protams, um, ir, būs jāpanāk vienošanās. Un, eh, ja mēs eh, gribam kādu tādu konsensu starp sociālajiem partneriem pavākt, panākt, tad tas, protams, nozīmētu, eh, ka mēs būtu um, atrisinājuši šo problēmu labākā iespējamajā veidā. Taču, lai tas varētu notikt, kādiem no punktiem, ko mēs šodien dzirdam, tos faktiski vajadzētu mazliet niansētāk sniegt jo ir, protams, dažādas maksimālistiskas idejas, ko esam dzirdējuši, un e, mums tiešām vajadzētu uzklausīt visas iesaistītās puses un e, ņemt vērā visus atšķirīgos uzskatus. Es gribētu tikai atgādināt jums priekšlietētāju kundze, ka uh, mēs esam daudz ko mācījušies no savas pieredzes un zināmas kļūdas mēs varētu neatkārtot. Un es esmu mazliet nobažījies, ka daži ļaudis, kas domā par šo direktīvu, strādā uh, ar šo mūsu ietveru, jo uh, runājot par šo kontekstu, ko to nosaka Lisabonas līgums, un acīm redzot, tā būs tā direktīva, kuras galvenais mērķis faktiski e, šobrīd netiek pieminēts, jo e, direktīvas mērķis ir aizsargāt veselību e, darbiniekiem, veselību un drošību. Un es tiešām domāju, ka nu, būs ļoti daudz svarīgu debašu, kā piemēram kodolenerģija, kas, protams, mums ir radījusi bažas, Taču, ja mēs runājam par darba apstākļiem, e, kodola spēkstacijās mēs runājam par darbinieku veselības un e, e, drošības nodrošināšanu. Un, protams, mums vajag strādāt pie leģitīma mērķa sasniegšanas. Un jāatstāja malā citas lietas. Arī kompānijām varbūt jādomāja par citiem leģitīmiem mērķiem Ja mēs skatāmies konkrēti uz šo direktīvu, tad uh, tiesiskais pamats ir eh, darbinieku veselības un drošības aizsargāšana. Tas ir fundamentāls elements. Tā kā mm, mums nevajadzētu uzstādīt mērķus, kas uh, ir sekundāras vai papildināmas dabas. Mums mm, nevajadzētu runāt par mērķiem, kas aizstās šo galveno mērķi - darbinieku veselības un drošības nodrošināšanu. Eiropas parlaments E, e, ļoti dāsni aizsargā e, lietas. Mēs esam jau gadiem strādājuši un neaizmirsīsim, ka Eiropā eksistē un pastāv, un jums veiksies tikai tad, ja to atcerēsieties. Un ja mēs runājam par problēmām direktīvās, tās ir pārunātas, un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas eh, Savienības līmenī mums ar šām problēmām ir jāstrādā. Nevis eh, ar tām jācīnās tikai nacionālajā līmenī. Jo mēs šoreiz runājam par eh, tiesību normu, kas attieksies uz visiem Eiropas darbiniekiem, jo mums ir pamatiesību harta. Un mums ir jānodrošina, ka mm, ļaudis strādā vienādos nosacījumos, ko nosaka šobrīd esošie dažādie standarti. Mēs nevaram teikt, ka mēs negribam derogācijas nacionālajā līmenī. Mums ir Eiropas sociālā likumdošana. Taču, ja mēs šo lietu neņemsim vērā, tad pati direktīva būs neveiksme. Un mums ir jādomā, ko citi darīs savā vietā, un mums jāskatās arī, kas ir noticis pagātnē. Un es domāju, ka to dalību valstis ir sapratušas ik viens, kas ir eh, parakstījis iestāšanās līgumu, protams, eh, saprot, ka šobrīd eh, viņi iekļūst tādā kopienā, kas ir balstīta uz vērtībām. Un viņi zināja, ka viņi parakstījās arī par minimālajiem standartiem, ka Eiropas Savienība nav tikai tirgus. Šeit ir zināmas standarti, zināmas vērtības, kuras nedrīkstam ne aizmirst, ne ignorēt. Tāpēc es gribētu teikt, ka Es varbūt varētu teikt sekojošo. Visi eh, mūsu deputāti eh, ir strādājuši eh, ar šiem pienākumiem, ko mums uzliek dažādas tiesas, dažādi līgumi, tāpat arī konvencija. Un mums ir jābūt spējīgam tiešām veikt tiesisko regulējumu un es nemaz neesmu priecīgs par to, ko es esmu šobrīd dzirdējis, jo izskatās, ka neņem vērā to, ka judikatūru veic eh, tiesa, kad nerespektē eh, darba stundas, tā ir problēma, jo eh, komisija ir līguma aizsargs, un es nezinu, kāpēc no 2003. gada komisija nav spējusi šo direktīvu vai nu revidēt, vai arī dalībvalstis saukt pie tiesas. Mēs šo pēcpusdienu dzirdējam, ka ir zināmi uh, Um, no, nozaru darbinieki, kuru, kuri, kurus neaizsargā šī direktīva. Un uh, mēs esam dzirdējuši, ka judikatūru neņem vērā daudzas dalību valstis. Un es gribētu uzdot jautājumu, kāpēc šīs dalību valstis vēl joprojām nav uh, iesūdzētas tiesā vai ir, eh, tas ir komisijas priekšlikums šādas dalībvalstis eh, iesūdzēt Eiropas kopienu tiesā, jo viņi eh, taču ir jau brīdinājuši par to, ka tas netiek darīts. Un gadiem mēs esam dzirdējuši no dažādiem komisāriem, kas ir atbildīgi par šo, jā, mm, vairākas problēmas mēs esam pārunājuši bet, eh, un dalībvalsti mēs neesam iesūdzējuši tiesā, jo mēģinam atrast kaut kādu risinājumu. Mēs šos argumentus eh, dzirdam jau no 2003. gada, ir pagājuši astoņi gadi, un eh, kopienas tiesību normas vēl joprojām nav pilnībā sakārtotas, neviens īsti nesaprot, ko dara. Tā kā mans noslēguma komentārs ir šāds. Es mēģināšu būt optimists un eh, ticēšu labajai gribē, bet dažreiz, kad mēs dzirdam šādus komentārus, jūs jūtaties īstenībā drīzāk pesimistisks. Eh, bet, nu, es mēģināšu būt optimistisks un eh, atsaukšos uz to, ko teica MVU pārstāvis. Mums vajadzētu apnākt lejā ar jēdzīgu risinājumu jo pašvaldību šo šiem uzņēmumiem ir vajadzīga elastība, bet ne tikai tā, ka viņas var izmantot šo izstāšanos klauzulu. Ir citā, citi veidi, ar kā to var darīt, jo mēs zinām, ka kompānijām ir jāapmierina tirgus vēlmes, taču es domāju, mums taču ir ir fundamentālās, ir pamattiesības, mums ir maksimālās darba stundas Eiropā, tā kā eh, ļaudis, kas runā par realismu un pragmatismu, kāpēc mēs eh, nevaram teikt, eh, ka nu, pārunāsim vispār darba laiku tad elastīgā veidā. Un es nezinu, vai šīs debatas tad nonāks atpakaļ Eiropas parlamentā, un vai mēs šo alternatīvu spēsim gūt, es domāju, mums vajadzētu nu, nu, izvairīties no maksimālistiskajām idejām un runāt praktiskākos terminos. Tas pats attiecas uz šo dežūras laiku. Mēs varētu atrisināt sastrēgumu problēmas, kad jums ir nepieciešama šī nepārtraukā aprūpe. Mēs varbūt Um, neskatīsimies uz uh, tiesas nolēmumu, kas ir darba laiks. Taču um, mēs varam um, ļaut sociālajiem partneriem nākt ar risinājumiem un paredzēt to, ka kādam, kāda nozare var uh, risināt savas problēmas šādā veidā. Taču mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem jo tas viss ir atkarīgs no tā, kādu pieeju jūs izvēlaties, lai mēs atrisinātu problēmas, nevis radītu problēmas jo tas arī tad man nu dien būs pats eh, pēdējais komentārs, būtu pilnīgi neiedzīgi atrisināt problēmu ar to, ka mēs atgriežamies laikā atpakaļ uz iepriekšējiem laikiem, pirms Eiropas Savienība eh, vēl neeksistēja, pirms mums bija pamattiesību harta, vai arī eh, pirms Startautiskā darba organizācija noteica savas vadlīnijas. Un uh, atcerēsimies tos sensenos laikus, kad tikai arotbiedrības pārstāvēja uh, darbiniekus. Bet tagad mums ir šī te ILO, un uh, es domāju, ka mm, mums nevajadzētu atgriezties vēsturē tik sen atpakaļ. Jo, ja mēs to izdarīsim, tad mēs mm, īstenībā panāktu kļūdu. Um. Paldies referenta kungam. Es uh, neaicinu mūsu turpmākos runātājus uzstāties tik gāri, kā mūsu divi viesi. Vispirms Šreters kundze. Jā, es saprotu. Teikšu, kā ir. Es saprotu arī referentu. Viņš tik ļoti emocionāli pauda savu viedokli, un tas ir absolūti skaidrs. Jo tas, ko teica, komisija īstenībā ir milzīga provokācija gan parlamentam, gan arī šai komitejai konkrēti, tāpēc arī es varu pilnībā saprast, kāpēc mūsu referents reaģēja tik ļoti emocionāli. Komisija nevienu reizi savos vārdos nav pieminējusi tādus vārdus kā darba drošība vai arī veselības aizsardzība darba vietā. Komisija nevienu reizi nav teikusi, kāda ir situācija parlamentā un kāda ir kāda, kāda ir parlamenta nostāja. Nostāja eksistē, nostāja nav mainījusies. Protams, komisija negribēja šo nostāju pieņemt, bet tā ir cita lieta. Bet atceramies arī, kāds ir tiesiskais pamats šai direktīvai. Un es saskatu, kā arī komisijas rakstiskajā paziņojumā. Man vispār rodas sajūta, ka komisijā eksistē uzskats, ka ja daudz cilvēku sāk braukt pie sarkanās gaismas, nu tad var izslēgt to sarkano gaismu. Luksuforu vispār var izslēgt, lai brauc. Izskatās, ka šāda ir komisijas nostāja, bet atceramies, kas tiek aizsargāts ar šo direktīvu. Darba ņēmējs, lai viņš uh, neciestu, lai viņam nebūtu darba traumas, lai viņam viņš ne, nepārpūlētos, un tas viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem šajā direktīvā. Tas nozīmē, ka ir jābūt šīm pamatnormatīvajām aktām, kas aizsargātu darbinieku veselību. Un to mēs mēģinām panākt. Tas ir centrālais satura jautājums šajā dokumentā. Sanāk tā, ka tas šobrīd tiek zaudēts. Un tad vēl ir arī daži dalībvalsts, kas vispār negrib to visu darīt. Viņi saka, ka viņi apšauba direktīvas pamatlietu, pamatsaktoru, viņi uzskata. Manuprāt, būtu nepieciešams pirmām kārtām saprast, kādā veidā mēs varam nodrošināt šo aizsardzību, kas ir iekļauta direktīvā. Es tiešām varu šeit atbalstīt mūsu referentu, ka aizsardzības mehānisms šeit ir pats svarīgākais. Var, piemēram, kā tas ir, kad ir jāstrādā 30 stundas pēc kārtas, kā tas dažreiz ir veselības aprūpē. Mēs Eiropā nevaram atļauties šādu situāciju, jo skaidrs, ka ietekme uz ekonomiku ir milzīga, kad mūsu darbinieki slimo. Tāpēc arī gal galā mums būs jārisina jautājumi par opting out, par nepiedalīšanos, par atteikšanos, un vispār tas ir skandāls, ka tik ilgi jau eksistē iespēja atteikties. Merci, monsieur. Paldies, tagad uh, Bauri un pēc tam uh, Tomas Mann. Köszönöm szépen a szót, uh, elnök asszony. Hát nem állítom azt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neteikšu, ka esmu kļuvis lielāks optimists klausoties uh, sociālo partneru un kolēģu teiktajā. Patiesībā esmu kļuvis vēl lielāks skeptiķis nekā bija līdz šim. Mm, uh, mēs uzklausījām šeit uzskaitījumu par interešu konfliktiem, vērtību konfliktiem. Uh, un uh, esmu tos dzirdējis jau vairāk kārt, un nesmu neko īpaši jaunu šodien arī sadzirdējis, un es nezinu, kādēļ šie, šis mēģinājums būs veiksmīgāks nekā iepriekšējais. Vai nu tikai tādēļ uh, mēs to darām, lai nāktu klajā ar tādām uh, pārliecinošām humanistu deklarācijām, uh, biznesa Europa pārstāvi uzstāšanās bija konstruktīva, bija teikts, ka vajadzētu vismaz mēģināt noskaidrot tos punktus, kur mēs varētu pavirzīties uz priekšu un strādāt pie tiem punktiem, kur tiešām var kaut ko sasniegt. Un, protams, ja mēs uh, arī uh, panākam kaut kādus sasniegumus, tad varam turpināt darbu. Ja mēs runājam par šādiem jautājumiem, tad par tiem būtu jārunā detalizēti, jo pastāv konfliktējošas intereses, uh, pretrunīgas intereses attiecībā uz uh, Eiropas Savienības pilnvarām un dalību valstu pilnvarām un nav īsti skaidrs, kuram ir kāda kompetence un, lai virzītos uz priekšu, mums ir nepieciešama detalizētāka likumdošana par atsevišķām darbinieku kategorijām, par pašnodarbinātajiem vai fiktīviem pašnodarbinātajiem, par uh, Eh, dežūrām, par eh, bezmaksas atvaļinājumiem, slimības atvaļinājumiem un citām lietām, kas nav īsti skaidri definētas, vai šīs definīcijas ir pretrunīgas Eiropas Savienības iekšienē. Šai likumdošanas paketei būtu nepieciešams veikt arī salīdzinošus pētījumus, lai mēs labāk saprastu situāciju un saprastu, kādi ir uzdevumi piemēram, pašnodarbināto problēma ir tāda, ka šie cilvēki strādā kā algoti darbinieki, bet formāli ir atbildīgi paši par sevi, it kā ir uh, uzņēmēji, kaut arī viņi pilda citu norādījumus um, strādājot. Mums nav tādu skaidru norādījumu tiesību aktos šajā jautājumā, un es domāju, ka šī problēma tiešām būtu jārisina. Tāpat arī tas, kā uzskaitīt dežūru laiku. Šo problēmu tiešām vajadzētu atrisināt, bet bieži vien um, ir tāda tendence vienkārši izvairīties no problēmām, nevis tās risināt. Vēl viens uh, jautājums, kas mani satrauc un kur es atkal nekādus jaunus risinājumus nekonstatēju, ir tāds, ka Eiropas Savienība atkal ir um, apņēmusies turpināt elast drošību, attīstīt, veidot elastīgāku darba tirgu. Mums notiek debates par uh, stratēģiju 2020, un mēs apgalvojam, ka centīsimies kļūt arvien konkurētspējīgāki un elastīgāki. Nav, bet tā nav sagadīšanās, ka 16 valstis izmanto izņēmumus vai atkāpjas no šās direktīvas un uh, vēl izmanto citus radošus risinājumus. manuprāt, uh, e, ir uh, dažādās valstīs rastas, uh, rastī elastīgi darba laika organizācijas risinājumi. Šeit ir runa par koplēmumu procedūru un mums ir jāpiedalās šajā darbā. Ja 16 dalību valstis uh, ir ieņēmušas nostāju, kas atšķiras no mūsu nostājas, es tiešām nezinu, kā mēs varēsim panākt kādu rezultātu. Manuprāt, mm, mēs atkal piekāpsimies un panāksim, mēs esam panākuši sāpīgus kompromisus, bet mēs, diemžēl, neko vairāk nevarēsim panākt, un šodien dzirdētais man uh, nerāda nekādu optimismu par uh, kāda labāka rezultāta iespējamību. Mm, un tādēļ es domāju, ka labākais risinājums būtu rosināt dalību valstis un arī mūsu pašus dot tādus skaidrus ieteikumus tajās jomās, kuras vēl netiek uh, regulētas, un mums būtu mm, nepieciešama skaidrāka izpratne par darba laika organizāciju, par darbinieku veselības un mm, drošības aizsardzību, un tad varbūt mums būtu izredzes panākt kādu vienošanos. Būtu pilnīgi lieki organizēt atkal tādas uh, šovus un uh, salūtus, un tad uh, tas viss beigtos gal galā ar izgāšanos. Jo nav panākti minimālie priekšnosacījumi, lai mēs tiešām gūtu kādu rezultātu. Protams, ir uh, labi īstenot konsultācijas, bet mums ir jābūt uh, radošākiem un apņēmības uh, pilniem, lai panāktu arī praktiskus rezultātus. Labi, paldies. Tagad vārds Tomasam Annam. Paldies, priekšsarētājs kundze. Vērneka kundze teica, ka viņai ir tāds dežavī piedzīvojums, ka tas jau viss ir piedzīvots. Un arī daudzi kolēģi ir teikuši tieši to pašu kā līdz šim. Varam teikt, ka nekas nav pārzījies uz priekšu, tā jau var būt. Kolēģi Cārka teica, ka ka nu jau astoņus gadus runā par vienu un to pašu. Es teiktu, ka esam izveidojuši tādus tā kā rituālus jau. Taču varam teikt, ka dalību valstī situācija ir ļoti atšķirīga un atkal un atkal tiek runāts par to, ka pagaidām nav Eiropas kopīga līmeņa, bet tā, tas, ka esam izveidojuši pamats vai rāmis, un pie tā arī paliek tas rietvars, kurai ir jāstrādā. Bet, protams, ir jāiet uz priekšu, viegli jau tas nav, Mēs dzirdējām arī kolēģi teikto, ka mums ir nepieciešams pārstrādāt direktīvu, savukārt citi saka, ka būtu nepieciešams atstāt visu, kā ir, savukārt par opting out vai atteikšanos, nu tad izskatās, ka esam tālu no risinājumā, izskatās, ka opting out ir jāpaliek, jo jau tagad 16 dalību valstīs ir, tiek izmantot šī klauzula, var jau būt, ka komisija ierosinās pārkāpuma procedūru un būs arī lieta Eiropas tiesā, tad varbūt gala galā arī nebūs opting-out, nu tad ko mēs varam darīt? Kolēģis Cirks un arī citi, viņi kopā ar mani darbojās un mēs mēģinājām panākt risinājumu Jūs zināt arī, kad mēs būvējam tiltus parasti, tad parasti šķiet, ka šie tilti ir uz mūžu, bet tad pienāk cunāmi un viss, un tilti vairs nav. Tāpat ir arī šeit. Šķiet, ka kaut kas ir stabils izveidots, bet tā nav. Taču tilti ir iespējas. Man ir konkrēti jātā Vērnieka kundze, jūs norādījāt uz to, ka šeit ir dzimuma aspekts. Piemēram, šobrīd par medicīnas aprūpi runājiet, vai tiešām ir tā, ka mēs šeit tiešām runājam par milzīgu dzimumu dimensiju, kā mēs runājam par medmāsām, mēs runājam par aprūpētājiem. Bet te pašā laikā es zinu, ka daudzas sievietes strādā par ārstu asistentiem vai par uh, rezidentiem un, un paveic milzīgu darbu. Otrais jautājums. Silvera kungam no Eiropas komisijas jūs teicat, ka eksistē šobrīd konsultācijas bet tagad es pamanu, ka daudzos konsultāciju procesos, kas notiek šis process, tad lielākoties ir tā, ka tie, ar kuriem mēs konsultējamies, ka viņiem ir sajūta, ka viņu viedokļi vispār netika uzklausīti. Un tad jautājums ir, vai uh, tā ir tāda pseido uzklausīšana, vai vēl kā savādāk, kā mēs varam panākt to, lai konsultācija process būtu absolūti nopietns. Un, manuprāt, šis ir viens svarīgs jautājums, par kuru ir jārunā. Un tā kā laiks ir ierobežots, nerunāšu ilgāk, bet pieminēšu kolēģi Cirkas teikto jautājums par dežūram. Vairāk kārt esmu runājis par to un runājis par to, cik tas ļoti svarīgi. Viņš teica, ka mums ir jārisina šis jautājums, un varbūt mēs varam runāt par opt-out iespēju nevis absolūto, bet daļēju. Viņš teica, ka varbūt varētu piedāvāt elastīgu iespēju sektoru līmenī. Varbūt tas ir viens no veidiem, ko mēs varam darīt. Gan arī šeit, gan arī citās jomās varbūt mēs varam runāt par pamatu ietvaru un tad piedāvāt atsevišķus elastīgus elementus. Manuprāt, mēs varam elastīgumu piedāvāt arī tad, kad sociālajie partneri būs mūsu pusē. Varbūt tas ir viens no risinājumiem, kā mēs varam uh, pārvarēt šos, šos pesimistiskos aspektus. Eiropas sociālais dialogs, manuprāt, ir solis. Un šeit lielāka elastībā būtu iespējama. Tas ir jautājums. Monsieur Clark. Klārkungs un Lūdzu Klārkungs. Paldies, paldies eh, priekšsēdētāji, man tiešām patīk. Eh, protams, dzirdot, ka 16 dalību valstis no 27 vēl joprojām grib izstāšanās tiesību, tas jau ir jau bloķējošā vairākuma faktiski sastāvs eh, man ir interesanti arī dzirdēt, ka ir kāds cits vēl runātājs, ka vajadzētu šo opt-out vai izstāšanos saglabāt. Ja, ja 16 dalībvalstis grib, tad, eh, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas pasakcīs šitai kompānijai kaut ko par eh, to, ko nozīmē šī darba laika direktīva, jo šīs valstis ir izstrādājuši savu pozīciju un eh, darbiniekiem, acīm redzot, nav tur ko teikt. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, ir eh, šī dežūras laika rēķināšana. Tas ietekmē eh, it īpaši mediķu profesijas. Es neesmu eh, pārāk nobažījies par citām nozerēm šo dežūru laiku. Es mm, par to tik daudz nedomāju, bet vai jūs ziniet, ka apvienotā karalistē pagājušo gadu vairāki simti jaunu ārstu pameta šo profesiju, jo uh, pēc uh, medi medicīnas uh, skolas beigšanas viņi dodās uz viesnīcu, uz slimnīcu, taču pēc tam viņi izbeidz, jo pirms, faktiski, pirms saņēmuši pieredzi, jo viņi nav spējīgi šo kvalifikāciju izpildīt. Un tie nav tādi jau pieredzējuši ārsti, kas paveic lielāko daļu darba. Viņi tikai klausījās, uh, un tikai sniedza palīdzīgu roku. Kā tad jūs varat teikt, ka eh, atbalstot viņus eh, rodās tad veselības problēmas? Mēs esam eh, vairākus simtus jaunu ārstu zaudējuši tāpēc, ka tos nevar tā aizvienot. Un tas nevar būt labi ne veselībai, ne drošībai, ne viņiem, ne arī pārējai sabiedrības daļai. Paldies! Karima Delī, kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos vispirms pateikties arotbiedrību pārstāvjiem, bet es nesaprotu, kādēļ šādu izņēmumu pastāvēšana ir nepieciešama. Kādā pasaulē mēs dzīvojam? Vai mums ir jāstrādā ilgākas stundas, lai pelnītu mazāk un vēl uh, Uh, sabeigtu savu veselību darbā, kādā pasaulē mēs dzīvojam, es gribu zināt. Otrs jautājums piekrītu Cerkas kungam, ka vismaz šī direktīva ir jāievēro un jāīsteno. Un uh, pretēji um, min, manām iepriekšējām kolēģiem es gribu teikt, ka vismaz 15 valstis nepilda šo direktīvu un ka tas ir atrauc no realitātes un jāklausās, ko saka arī tiesas un tiesneši. Ir pieņemts lēmums tieši šai sakarā. Un man ir šobrīd pilnīgi skaidrs, un es vēlos to atkārtot un uzsvērt, kā jau to teica arī Cerkas kungs, ka veselībai un drošībai ir jābūt šīs direktīvas centrā un mēs nevaram no tā atkāpties. Stīvens Hjūks un pēc tam Kristiansen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlu sociāliem partneriem panākumus, bet es domāju, ka pirmais uh, šķērslis ir veiksmīgas sarunas sarunu ietvaros. Uh, sarun, sarunas par sarunu ietvaru Tālāk, protams, mums ir nepieciešama elastība, bet ja mēs palilkojamies uz šo direktīvu, tad jau ir paredzētas, paredzēti izņēmumi speciālām nozarēm. Un atceros, ka 90. gados, kad tika pieņemta šī direktīva pirmo reizi, tad dalībvalsts centās padarīt šo direktīvu pēc iespējas elastību elastīgāku. Tāpēc arī šeit ir runa par šiem atsaucas periodiem, par iespējām atkāpties no 17. panta izpildus un tā tālāk. Mums, kā Tomas Mans teica, ieteicām grozījums padomē, bet tie tika noraidīti. Bet runājot par atsaucas periodiem, tas, kas ir paredzēts, nav, nav pieņemams atsevišķām dalību valstīm. Tās vēlas vispār nekādi neregulēt darba laiku, un tā tas ir apvienotā karalistē, ka cilvēki ir spiesti atteikties no jebkādiem ierobežojumiem darba laikā, lai vispār atrastu darbu, un šāda parādība arvien vairāk izplatās uh, Eiropas Savienībā komisija patiešām ir līgumu ievērošanas uzraudzītāja, un šis process jau turpinās kopš 2003. gada, un vai tiešām vienīgais, ko komisija ir šai sakarā darījusi, ir tikai atsevišķas pārkāpuma procedūras pret atsevišķām dalību valstīm. Un es gribu zināt, kas notiek ar tām dalību valstīm, kuras pārkāp direktīvu ir tāda juridiska procedūra, ka tiesiskās konsultācijas, kad tiek uh, jautāts tiesām noskaidrot, vai likums ir pārkāpts vai nav, bet Eiropā nav paredzēta tāda procedūra, kā komisija varētu lūgt tiesai atzinumu vai pastāvīga atkāpe no direktīvas ir uzskatām par šīs direktīvas pārkāpumu vai nē. Mēs šeit runājam par darba drošību un veselības aizsardzību darbiniekiem, un 16 dalību valsts ir noteikušas pa pastāvīgus izņēmumus un atkāpes, un tādēļ komisijai tiešām vajadzētu izvērtēt šo jautājumu, konsultējoties ar tiesu. Paldies, Kristensen kungs, un pēc tam Linkevičūtas kundze. Paldies. Uh, sociālajiem partneriem par viņu uzstāšanos. Man ir tādas bāžas, ka mēs atrodamies tādā kā strupceļā. Tas izskanēja arī dažās uh, uzrunās. Ir paradoxāli, ka komisija tiešām uh, saka, ka valstis, kuras neievēro šo direktīvu un tās uh, noteikumus, ka tās ir pelnījušas atbalstu. Mēs nevēlamies atbalstīt tai pašā laikā cilvēkus, kuri e, cīnās par darba drošības ievērošanu darba vietās. Sociālie partneri, ja jūs kopā ar deputātiem vēlaties rast risinājumu attiecībā uz darba laiku, uz uh, Uh, šiem jautājumiem, vai jūs uzskat, ka tad, kā normāli ir strādāt ilgāk nekā 48 stundas nedēļā, varbūt visu lai, gada laiku, un kuri sektori šeit tiek skarti? Linkeviča Utskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Bija ārkārtīgi svarīgi šo jautājumu iekļaut mūsu komitejas darba kārtībā šodien. Un skaidrs, ka mēs jau gaidījām progresu sarunu gaitā attiecībā uz darba laika direktīvu. Mēs šodien dzirdējām sociālo partneru viedokļus. Esam, protams, ļoti pateicīgi. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Daži sociālajie partneri uzskata, ka būtu jāaizsargā vienu darbinieku kategorijas, citiem ir cita priekšstats, kāds, ka kompromiss nav viegls. Un šie jautājumi, protams, ir svarīgi katram no mums, katrā no 27 dalību valstīm kopš 2004. gada, kad Lietuvā kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Man bija iespēja strādāt tieši par darba jautājumu un sociālās drošības ministri. Tas nozīmē, ka man bija iespēja arī labi sadarboties ar sociālajiem partneriem Lietuvā, un katru reizi mums bija jāmeklē kompromiss. Nu tad nevar teikt, ka jūs strādāsiet virs stundas. Skaidrs, ka darba ņēmējs ir vājāka pozīcija nekā darba devējs. Viņiem ir um, izdevīgāks stāvoklis. Ir jāsaprot, kādas ir izmaiņas šobrīd darba tirgū kāda ir darba tirgus loma un kā tas var ietekmēt mūsu desmit gadu plānu. No vienas puses mūsu absolūtā prioritāte ir darbinieku veselība un drošība. Nākamie, nākamais jautājums ir iespēja apvienot ģimenes dzīvi un karjeru. Tas arī ir tikpat svarīgi. Mums ir skaidri jāsaprot, cik sarežģīts un dinamisks mūsdienās ir darba tirgus un ka katrā dalību valstī situācija var mazliet atšķirties. Ir dažas valstis, kur uh, ir diezgan liels bezdarbs. Citās valstīs savukārt trūks darbinieku. Un arī situācija attiecībā sociālo partneru darbību ir diezgan atšķirīga arī ne visos gadījumos viņi var viegli piedāvāt savus risinājumus. Savukārt katram darbiniekam atsevišķi ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņš pats varētu kontrolēt savu darba laiku. Man šķiet, ka būtu ļoti prātīgi apzināties to, ka pagaidām risinājums nav atrasts. Un tad līdz ar to daži jautājumi paliek neatbildēti. Paldies! Es gribētu uzdot divus jautājumus mūsu viesiem. Pirmkārt, es saprotu, ka jūs centīsieties panākt vienošanos starp sociāliem partneriem. Es gribu jautāt Biznes Europe, vai tas ir tikai tādēļ, lai iegūtu laiku. Es, man, es tā kā sapratu, ka šo sārunu mērķis sociālo partneru starpā patiesībā nav, nav nekas aktuāls, nekādas uh, vienošanās praktiski netiek panākts. Jautājums, kādēļ jūs vispār piekritāt šādam procesam? Otrais. Tagad runāts tiek par sektoriālu pieeju, un varbūt arī tā vairs nav aktuāla. Tad es gribētu zināt, kādu iemeslu dēļ mm, mēs tagad atsakamies no šādas pieejas. Mēs jau esam piecas minūtes atpalikuši no grafika, un es saprotu, ka visi vēlaties uzstāties un atbildēt uz jautājumiem, un tādēļ es katram dodu divu ar pus minūtes, nu teiksim trīs minūtes. Bon, Mēs sāksim no otrā gālā, un tagad tātad vārds pārstāvjumam vispirms. Thank you very much, Chair. Liels paldies. Īsi komentāri. Es gribētu pateikties visiem komitejas eh, locekļiem, kas izteicās. Eh, paldies par šo informāciju. Gribu koncentrēt uzmanību uz pāris lietām. Eh, nu, arī uz to, ko es jau teicu, proti par dežūras laiku, kas mums rada bažas šiem valsts darbiniekiem. Protams, ir arī citas problēmas Tika pieminēts, ka varētu būt iespējas atrast uh, risinājumu, mums tas ir faktiski izšķiroši, lai tas tiktu atrasts. Un, uh, nu, redzēsim, kurš te to atradīs. Uh, protams, ir arī citas problēmas, kuras mēs varētu pieminēt. Runājot par opt-out, jeb izstāšanos, mēs savā atbildē teicām, ka mūsuprāt, prāt, Mēs neatbalstam uh, šādu lietu, taču, uh, ja uh, jautājums par dežūras laiku tiktu atrisināts, tad mūsuprāt mēs varētu samazināt šo opt-out pielietošanu. Un es plānoju to pieminēt jau savā iepriekšējā uzstāšanās reizē, bet laika ierobežojuma dēļ es to atmetu. Un uh, gribu teikt, ka mums jau mūsu pirmajās konsultāciju uh, reizēs esam aicinājuši veikt uh, šķērs nozaru uh, risinājumus. Un te nu mēs esam, mēs esam pozitīvi un cerību pilni uzsākt pārunas. Es nesaku, ka tas būs vienkārši atrast risinājumu un vienošanos mūsu starpā, tas, protams, būs grūti, taču mēs skatāmies nākotnē Eh, labi, vismaz mēģināsim to darīt. Un paldies par uzmanību. Liels paldies. Un tagad eh, Rišārs Bokungs. Thank you. Uh, to respond to... Paldies. Gribu atbildēt uz specifiskiem jautājumiem, jo par spīti tam, ka mm, direktīva Mm, ir 20 miljoni ļaužu strādā vairāk kā mm, norādīto darba laiku. Un tas eh, apdraud kā veselību, tā drošību, un līdz ar to tas ir galvenais elements, eh, kas eh, runā par kvalitāti. Ja jūs atļaujat garas darba stundas, tad mm, E, nav šī te e, darba dzīves un personu privātās dzīves labs līdzsvers. Runājot par dežūras laiku, mēs e, piekrītam tiem, kas saka, ka ja mēs atrisināsim dežūras laiku uzskaiti, tad tas būs tiešām jautājums, kāpēc tik daudzas valstis izmanto šo opt-out izstāšanos. Jo mēs nezinām, protams, kādā mērā tas tiek piemērots Bet, ja mēs paskatāmies uz detaļām, tad tas tiek izmantots diezgan limitētā veidā. Un e, var teikt, ka dežūrlaiks ir pats centrālais e, iemesls. Tā kā, ja mēs gribam tikt vaļā no šīs izstāšanās iespējas, tad mums vajadzētu atrisināt to dežūras laiku. Un tas ir faktiski galvenais jautājums jo kā jums var būt kārtīga veselības un drošības likumdošana, ja to tad var atstāt individuālai izlemšanai. Liels paldies! Valošinskas kundze, paldies! Priekšstādātais kundze, trīs jautājumi tika pacelt. Viens par uh, atkāpēm vai izstāšanos būtu iespējams uh, samazināt to izmantošanu, ja tiktu noregulēts dežūru laiks, un otrs, ja tiktu noteikts šis 12 uh, mēnešu atsauces periods. Tālāk par cer, Cerkas kungs teica, ka uh, risinājums būtu arī, ja darba laiks tiktu aprieķināts uz gadu, un tāds ir arī parlamenta priekšlikums, un mums ir prieks, ka parlaments mūs atbalsta. Trešais aspekts ir tiesiskais pamats un darbinieku veselības un drošības pieminēšana, un es domāju, tas ir ļoti svarīgi, tas ir pirmā šīs direktīvas dimensija, un tā ir jāņem vērā, bet tai pašā laikā jāņem vērā, kā attīstās uh, darba tirgus un darba laika laika organizēšana, ka mēs šobrīd dzīvojam globalizācijas periodā un arī ekonomika ir globalizēta. Tālāk eh, jautājums par tiem darbiniekiem, kuri strādā vairāk nekā 48 stundas nedēļā, bet jautājums galvenokārt ir, kā ir aprēķināt šis laiks, vidējais laiks un kādā periodā, tāpēc, ka uh, viss ir atkarīgs no ekonomiskās aktivitātes periodiem. Ir brīži, kad šie darbinieki strādā vairāk nekā 48 stundas nedēļā, citreiz mazāk. Jautājums ir, uz kādu atsaucas periodu mēs to attiecinām. Paldies. Vārnieks kundze. Paldies. Runājot par jautājumu par koplīgumiem sektora. Uh, ietveros vai pāri, vairāk sektāru koplīgumiem. Izskatās, ka šobrīd mēs pārskatām šos jautājumus, un jautājumi, protams, skar visus darbiniekus Eiropā. Man ir jautājums no mana kunga par uh, dzimumu aspektu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai līdzsvars būtu pieejams gan sievietēm, gan vīriešiem. Šeit mēs gribētu saskatīt uh, saikni ar 33. pantu hartā, kad mēs sākam diskusiju, šī harta vēl nebija spēkā, tagad no nu jau ir. Varam paskatīties uz reālu situāciju. Ja bērns dzims ģimenē, tad parasti vīrietis strādā vairāk, sieviete mazāk tajā laikā. Nu, tad jautājums, protams, ir, vai tā ir izvēle, vai arī vienkārši apstākļu spiesti. Runājot par atsaucas periodu, manuprāt, pagaidām mums vēl nav skaidra priekšstata no darba devējiem par to, kur mums būtu nepieciešams pagarināt šo atskaites periodu. Jo mūsu prāt jau tagad direktīvā pietiekams elastīgums ir nodrošināts, jo pastāv iespēja slēgt kopliegumu Un, protams, būtu attiecīgajos sektoros ir jāizmanto koplīguma iespējas. Paldies! Paldies, Rebeka Smita! Paldies, paldies arī komitejas deputātiem par komentāriem un jautājumiem vēlos uzsvērt, un vairāk citu runātāju jau par to runājuši, ka mēs varam vienoties par pamatu. Tātad direktīvas stūrakmens ir aizsargāt darbinieku veselību un drošību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, protams, vispārējai vispārējiem mērķim direktīvai ir jāpaliek kā līdz šim. Te pašā laikā no uzņēmēja viedokļa ir jābūt pietiekamai elastībai un ir ļoti svarīgi, lai elastība paliktu direktīvā tā, lai elastības elements varētu iestrādāt attiecīgajās, attiecīgajās līgumos, bet te pašā laikā aizsargāt darbinieku veselību. Un vēl viens jautājums, kas tika uzdots saistībā ar to, ka ir jau bijuši mēģinājumi pārskatīt direktīvu, ka ir jārunā arī par uh, bezalgas atvaļinājumu. Komisija uzdod jautājumu, kādēļ pagaidām nekas nav gājis uz priekšu. Uh, Manuprāt, viens no risinājumiem ir šāds, ka pārskatīšanas periodā mēs runāsim par daudziem citiem jautājumiem, un mēs varam pat sarežģīt mūsu diskusiju, ja runāsim par daudz plašāku jautājumu loku nekā līdz šim. Varbūt labāk būtu runāt tikai un vienīgi par vēlamajām izmaiņām, nevis analizēt situāciju, kā, kā tāda ir, kāda tā ir izveidojusies šobrīd. Cirkas kungs ļoti labi teica, ka ir svarīgi risināt problēmas, kas šobrīd ir aktuāls, nevis sagādāt jaunas. Un tā mēs arī rīkotos, ja mēs atteiktos no tā, ko šobrīd jau ir paveikuši sociālajie partneri nacionālajos līmeņos. Viņi daudzos gadījumos strādā pie ļoti īpatnējiem jautājumiem, kas ir risināmi tieši nacionālajā līmenī, piemēram, autonomie darbinieki vai arī līdzsvars starp ģimenes dzīvi un karjeru, un manuprāt, daudzos gadījumos tiešām ir loģiskāk, ja vienošanās ir panākta starp darbiniekiem un uzņēmumiem. Vēl viena lieta, kas uh, izskanēja, un te es varu piekrist, ir tas, ka ir jābūvē tilti. Mūsu organizācijā Business Europe mēs mēģinām tieši šādus tiltus arī būvēt un piedāvāt risinājumus. Runājot par laika grafiku, nu, es nevaru šobrīd teikt, kāds būs laika grafiks. Jūs arī pajautājat, kādēļ Business Europe šobrīd uzskata, ka būtu jārisina sarunas. Protams, pirmajā konsultāciju posmā mēs uh, neteicam, ka neturpināsim sarunas un šķiet, ka tagad ir jautājums, kas ir jārisina tieši atsolējiem partneriem un tāpēc mums ir jāmeklē risinājums visaktuālākajiem jautājumiem un uh, Šie ir jautājumi, kas saistīti ar darba laiku. Un liels paldies! Es došu atkal vārdu komisijas direktoram Silvas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms gribētu atbildēt uz Manna kunga jautājumu, cik nopietni mēs attiecamies pret konsultācijām ar sociālajiem partneriem. Uh, Mēs savā paziņojumā piedāvājam virkni uh, iespēju, ja sociālo partneru vairākums piekrīt vienai no šīm, no šīm iespējām, tad nav šaubu, ka komisija to arī ierosinās. Bet, protams, ir ļoti grūti rast kopsaucēju abām pusēm. Mūsu mērķis nav tikai tādu, panākt tādu vidusceļu. Mums ir jādomā arī par skaidrību šo normu formulējumā un tu, iespēju tās īstenot. Bet virknē šo jautājumu, par ko mēs sākam konsultācijas, viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Parasti mēs uh, iekļaujam konsultāciju rezultātus uh, ietekmes izvērtējumā. Es gribu paskaidrot, ka komisija šobrīd nav publicējusi ieteikumus izvērtējumu, bet gan esam publicējuši ārējo konsultantu veiktu pētījumu. Ieteikums izvērtējums vēl ir jāīsteno, uh, un tad komisija nāks klajā ar savu likumdošanas priekšlikumu. Tālāk par pārkāpuma procedūru. Komisija ir sākusi uh, pārkāpuma procedūru pret valsts valstīm, kas uh, rupji pārkāpja likumus. Ir uzsākts 34 procedūras pret vairākām valstīm, kas ir dažādos uh, posmos. Uh, vienā lietā jau tiesa ir pieņēmusi lēmumu. Dažos gadījumos dalībvalsts ir pārskatījušas likumdošanas aktus un tādēļ nebija vē, nepieciešams vērsties tiesā, jo dalību valstis jau bija likumus grozījušas. Piemēram, par um, jaunu ārstu darba laiku. Dažkārt uh, viņiem bija jāstrādā vairāk nekā 80 stundas nedēļā. Tika uzstākts process un dalība valsts pēc tam mainīja savu likumdošanu. Protams, mēs ļoti aktīvi darbojamies arī šajā jomā. Jautājums, ko uzdeva deputāts par konsultācijām ar tiesu. Komisija tā diemžēl nevar darīt, jo tas eh, ir eh, pretrunā ar tiesas hartu. Ja mēs konstatējam kādu pārkāpumu, tad mēs vēršamies tiesā. To var darīt jebkurs pilsonis arī eh, asociācijas. Protams, saskaņā ar 33. līguma pantu šo izņēmumu vai atkāpju skaits ir ierobežots, un tad mēs varam arī eh, saskaņā ar hārtu sākt pārkāpumu procedūru, nevis ar pašu direktīvu kā tādu. Paldies, saka priekšsēdētāji, par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Šajā mūsu sasaukumā es saprotu, ka mūs gaida grūts darbs un varu vēlēt tikai sociāliem partneriem panākumus darbā turpmāko deviņu mēnešu laikā un uh, vēlu panākt pēc iespējas labu vienošanos. Ja tas tā nenotiks, tad varat būt pārliecināti, ka deputāti pie šā jautājuma atkal atgriezīsies. Mēs līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu un mēs pārējām pie Francijas de Rosas ziņojumu par vispārējais nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni un izskatīsim grozījumu šim ziņojumu projektam. Paldies! Es ātri paska, došu iespēju cilvēkiem, kas grib eh, paspēt uz savām lidmašīnām. Nu jā, paldies. Vispirms es gribu teikt, ka šis ir eh, par uh, sociālo pakalpojumu nākotni, un līdz ar to mums ir jāskatās, kā šie pakalpojumi attīstīsies. Un tas mums eh, jāņem vērā, protams, ir līgumi, jāņem vērā subsidiaritātes princips, kas uh, saka, ka tā šobrīd ir eh, dalību valstu mm, eh, kompetence noteikt, kādas būs eh, šajā, šīs kompetences. Uh, viena no lietām, kas mums ir jādara, eh, skatoties uz nākotni eh, vispārējais nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, mums vajadzētu skatīties uz tiem, kas eh, nodrošina šos pakalpojumus un tie, ko, kuri saņem šos pakalpojumus, ko tie saka. Un tāpēc šobrīd notiek plašas konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm, lai sagatavotu šo ziņojumu. Tāpēc var teikt, mums galvenokārt ir jāsaprot, uh, ka vispārējais nozīmes sociālajie pakalpojumi ir uh, vispārējais nozīmes pakalpojumi. Uh, taču uh, jāņem vērā konteksts. Eiropas likumi un definīcijas saka, un tāpat arī Eiropas kopienu tiesas nolēmumi dažus, dažus saka, nosauc par ekonomiskiem pakalpojumiem. Tātad ir ekonomiskie, ir neekonomiskie pakalpojumi un eh, bieži vien eh, kā tad nodalīt vienu no otru. Ir ļoti eh, atšķirīgas, ļoti daudzšķautnēnas jomas, jo daži saka, ka var mēģināt to definēt, taču jāskatās, ja to uh, līgumu un arī dzen um, judikatūras ietverā. Tagad tas ļoti kompleksi. Ir pilnīgi skaidrs eh, no jauniem apstākļiem, ko es esmu to atspoguļojis, kā tad krīze, ko, kurai mēs šobrīd ejam cauri, banku krīze un tā tālāk tā uh, rada mm, tādu slodzi šo pakalpojumu sniegšanai. Mums ir arī jauna situācija, attiecībā uz eh, Lisabonas līgumu, kas 14. Eh, eh, pants ir paplašinājies, kur mēs daudz skaidrāk redzam, kādas ir dalībvalstu atbildības jomas, un arī 20. protokols un 26. Ehm, mums ir arī tāda situācija, ka kā parlaments tā mm, komisija mēģinājuši pabeigt šo Uh, visu virzību uz uh, valsts palīdzību un valsts iepirkumiem. Un uh, līdz ar to mums vajadzētu pārdomāt šo iespēju, lai mēs varētu atrisināt problēmas, kas ir radušās šo pakalpojumu sniegšanā un to finansējumā. Kā arī dzen tajā veidā, kā mm, Eiropas kopienas tiesa uh, to ir lēmusi par pakalpojumu sniegšanu. Un es domāju, tieši šajā kontekstā es esmu šo savu ziņojumu veidojis. Tur ir 27 punkti un 4 apsvērumi. Taču 285 grozījumi ir iesniegti. Tā kā tas būs diezgan liels uzdevums mēģināt to visu koncentrēt, lai radītu salasāmu, lasāmu ziņojumu. Taču, eh, protams, mēs nevaram arī Ziemassvētku eglīti te veidot. Mēs eh, negribam, lai tur eh, būtu nepārtrauktas stikla krāsainās bombas un degošas uguntiņas. Tam nav nekāda jēga. Un mēs, jo mēs līdz jūnijam varam mm, panākt tādu teksta savirknējumu, kas neko daudz neizsaka. Un tāpēc visi no šiem uh, Eh, ieteikumiem kaut ko dzēst un svītrot, tos es nepieņemšu. Jo katram eh, punktam, katram eh, pantam ir sava nozīme. Daži priekšlikumi varbūt nu, fakta konstatācija svītro. Tie varbūt pat nav politiski paziņojumi. Un tomēr es esmu ar mieru pasēdēt ar cilvēkiem kopā un pārrunāt, kāpēc viņi grib kaut ko svītrot. Un e, varbūt, ka mēs šīs bažas varam kaut kā kliedēt. Taču mm, e, man es e, nemēģināju uzspiest savu politisko perspektīvu. Manuprāt, to, kas mums ir vajadzīgs, tā ir nu, pamata regula. Es to pat faktiski nepiedāvāju šeit. Es nepiedāvāju Eiropas tiesību normu par vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Visu, ko es mēģinu darīt, es mēģinu uh, identificēt, kuras ir problemātiskās jomas, uh, kā mēs varētu uh, atrisināt uh, Eiropas tiesiskās problēmas, lai mums būtu uh, efektīvāka uh, šo pakalpojumu piegāde un arī, zin, uzlabota kvalitāte lai mēs uzlabotu kvalitāti arī tiem, kas strādā pie šo pakalpojumu sniegšanas. Nu, Tas ir eh, mans pirmais punkts, ko es gribēju jums pateikt. Tā kā es eh, mēģināšu panākt plašu konsensusu, mm, bet kaut ko tiešām, kam būtu arī saturs. Nākošā lieta, ko gribēju teikt, ir eh, priekšlikumi kaut ko pie, pievienot klāt. Nu, 285 grozījumi, es pat neieslīgšu tagad, lai visus tos uzskaitītu. Es ceru, ka nu, turpmāko nedēļu laukā es varētu pasēdēt ar cilvēkiem un mazliet nu, apvienot to um, izteikumu formu. Nu, ir tādas lietas, ko es varu pieņemt, kas varbūt aizstāja uh, vienu, uh, tā sakot, redakcionālo izteikumu ar citu. Uh, un citi priekšlikumi ir varbūt pat labāki formulējumi nekā tas, ko es esmu cēlis priekšā. To es, protams, varētu pieņemt. Es tomēr uzskatu, ka man vajadzēs lūgt paskaidrojumus no kāda, kas ierosinājas grozīm, jo viens eh, cilvēks lūdz, eh, lai mēs to kādā veidā tur runātu par uh, to, cik atkarīgi tas viss būs eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, ka eh, šie, jo, jo tas viņiem kritiski ir, lai viņi varētu strādāt savu darbu šie mazie vidēji uzņēmumi. Tāpēc sociālajie pakalpojumi viņiem ir vajadzīgi. Bet te man ir priekšlikums, nu, lai mēs to svītrotu, ka šie pakalpojumi ir svarīgi priekš MVU. Nu, varbūt, ka viņi domājuši kaut kādā citādā perspektīvā, kaut kādu citu šo uh, Uh, formulējumu ir, ir domājuši. Tas tikai kā piemērs, es pat nu, neietilpšu, neiegrimšu detaļās. Ir citas lietas, ko es varu pieņemt. Principā, lai gan varbūt man nu, nepatīk varbūt formulējums, bet ar to mēs visu varam uh, darboties un pie tā varam strādāt un atrast kompromisu tekstu. Viena no uh, problēmām, kas ir uh, izsaukusi daudz grozījumus, Eh, un arī svītrojums piedāvājums. Tā ir ideja, lai būtu augstā līmeņa darba grupa. Es gribētu pateikties Bastošas kundzei par eh, to, lai, ka viņas nāk ar alternatīvu ideju, lai būtu tā sauktā observatorija vai novērotāji es, nu, varbūt, eh, nu, netik ļoti uztraucos, lai, nu, kā mēs to nosauksim. Eh, es nosaucu to par darba grupu, tāpēc, lai norādītu, ka tas ir kaut kas dinamisks veidījums. Nu, tā man nav tā īsti liela problēma. Es domāju, ka patiesā problēma ir tā, kā virzīties no eh, tās vietas, kur šobrīd esam, un sasniegtu kaut kādu konkrētu progresu mūsu pilsoņu labad. Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu, lai eh, sociālās aizsardzības komiteja pie tā strādāt. Es domāju, it īpaši ņemot vērā, ko teica jaunais priekšsēdētājs šai sociālās aizsardzības komiteja, ka tas nav iespējams. Jo uh, priekšsēdētājs skaidri teica šorīt, ka viņi ir padomdevēju institūcija, viņi pārstāv visas 27 dalībvalstītes plus komisiju, uh, un tie nav nekādi politiskie mm, pārstāvi. Vai tā būtu observatorija vai augstā līmeņa darba grupa. Es domāju, tas, kas jums ir vajadzīgs, ehm, tā ir eh, politiska institūcija, ne ar pārāk daudz, protams, dalībniekiem, bet kas varētu panākt eh, konsensusu un eh, virzīt uz pārmaiņām. Protams, es domāju, ka šī komiteja mm, varētu uh, Nu, iegūt kādu lomu, taču nu, pat svarīgu lomu, jo viņi ir darījuši svarīgu darbu šajā jomā, sociālo pakalpojumu uh, tēmā. Taču uh, viņiem ir pilnīgi kāds cits, uh, cits darbiņš veicams, ko es meklēju, kurš to varētu darīt. Nu, tā. Tādā veidā ir šis te ievads manām attiecībām pret grozījumiem. Uh, Es ceru, ka nedēļas laikā, desmit dienu laikā es varētu uh, kompromisa tekstu jau izsūtīt, lai redzētu, kāda ir uh, cilvēka reakcija. Es pārunāšu ar ēnu referentiem un arī dzēn tiem, kas ir iesnieguši grozījumus, uh, pārunāšu to un mums ir, es domāju, ir 4-5 nedēļas līdz tam brīdim, kamēr mēs atgriezīsimies atkal sēdē Eh, un 6 nedēļas līdz balsojumam, bet 4-5 nedēļas, lai mēs izprastu eh, to, ko tad mēs varam eh, secināt šajā procesā. Paldies par uzmanību! Euh, paldies, Delī kundze, un pēc tam Bastos kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze, referenta kungs, paldies par jūsu veikto darbu. Ir tiesa, ka šīs uh, debats ir interesantas, bet arī izaicinājumi ir ļoti lieli. Mums ir jābūt ļoti uh, tādiem gudriem un atjautīgiem tādā tehniskā jomā. Šīs procedūras ir smagnējas un daudzi spēlētāji šeit darbojas, kas tos īsteno. Uh, Pēc manām domām pakalpojumu sniegšana patērētājiem Eiropā ir jāuzlabo. Mums ir nepieciešams ļoti stingrs teksts un ir jāpanāk, lai komisija piedāvā vēl vairāk un mums ir jārosina sociālais progress. 20. martā komisija apliecināja, ka viņi ir sadzirdējusi mūsu teikto un komisija runāja par pamatprincipiem, kas parādās mūsu kompromisā, proti par vienkāršošanu, pro, samērīgumu un, un citiem aspektiem. Es ceru, ka šie ierosinājumi tiks paturēti arī jūsu darbā. Es īpašu uzmanību pievēršu 119. grozījumam, kur ir runa par sociālām inovācijām, par uh, 169. grozījumu un 248. grozījumu un vēlu jums veiksmi darbā pie kompromisiem. Uh, Režīna Bastos un pēc tam Mariana Harkina. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmkārt, Vēlos pateikties Derasa kungam, mūsu referentam, paldies viņam par darbu, ko viņš ir paveicis. Jā, mēs šeit tik tiešām runājam par darbu, kas nekādā gadījumā nav vienkāršs. Ir ja tīpaši, ja mēs atceramies, kāda šobrīd ir situācija sociālajā, ekonomikas un finanšu jomā, tāpēc arī jākopš 2007. gada parlaments ir sekojušai situācijai, bija arī Ferērā konga ziņojums. Un šis fakts, ka ir arvien vairāk dokumentu par šo jautājumu, liek mums secināt, ka 36 um, dokumenti bija jāizlasa un pāri pa 200 grozījumiem ir iesniegt, kas norāda uz to, ka jautājums ir ļoti aktuāls, bet te pašā laikā strīdīgs. Es neatkārtošu to, kas jau tika pateikts, taču varu skaidri un gaiši apgalvot, ka jautājums liek mums saskatīt ideoloģiskās un politiskās atšķirības, un arī grozījumos to var skaidri redzēt. Kā ēna referente no tautas partijas grupas, es skaidri konstatēju, kāda, kāda ir nodomi referentam. Izskatās, ka referents neplāno uh, ļaut ideoloģisko šķelšanos. Nē, viņš meklē iespēju akceptēt tādus grozījumus, kas ļaut panākt konsensu, un ja kāds nebūtu gatavs risināt sarunas absolūti atklātā veidā, tad mēs nevarēsim, protams, ņemt vērā pilnīgi visas viedokļu atšķirības. Es pati no citi kolēģi no tāds partijas grupa, grupas iesniedzām vairākus grozījumus, kas paredz svītro teksta daļas. Un es varu teikt, ka mēs meklējam kompromisus, un tādēļ mēs varētu divpusēji daudz jautājums risināt tā, lai varētu grozījumus izskatīt kopā, jo mēs jau nevaram izvairīties no tā, ko šie plāno sasniegt darba uh, uh, referents. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentā mēs nesaridētos par ideoloģiskiem jautājumiem, tieši kad mēs runājam par sociālās jomas jautājumiem, jo sociālā joma jums vis, mums visiem ir vien, vienlīdz svarīga. Uh, Un kaut vai vēsturiski ir jāatcerās, ka ir ļoti svarīgi, lai sociālajai jomai tiktu piešķirt pienācīga uzmanība. Tas ir arī iemesls, kādēļ es iesniedzu savus grozījumus. Un tieši tādēļ manos grozījumos es konsekventi pieturos pie mērķa, lai pateiktu, ka mūsu iedzīvotājiem ir ārkārtīgi svarīga loma, ka uh, Eh, vispārējais nozīme sociālajiem pakalpojumiem ir jābūt vispārēji pieejamiem, šim pakalpojumam ir jābūt vispārēji pieejamam, eh, tas ir svarīgs instruments mūsu iedzīvotājiem, kas savukārt prasa arī attiecīgu finansējumu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai iedzīvotājs saņem pakalpojumus, kas viņiem ir vajadzīgi, un šie mērķi ir iekļauti mūsu sarunās jau no paša sākuma, un tā tas arī paliks. Tādēļ vēlreiz uzsvēršu, ka mēs šeit runājam par vispārējais nozīmes pakāpojumu, par pakāpojumu, kas svarīgi visiem. Tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Manuprāt, šobrīd nav īstais brīdis, lai sāktu ķidāt šo definīciju, šo pakalpojumu definīciju Eiropas Savienības līmenī. Tagad nav īstais brīdis tam, bet tā, tagad ir pienācis brīdis runāt par funkcionālo iekšējā tirgus lomu. Šeit ir jāiekļauj arī visi šie sociālajie jautājumi, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai arī sociālie pakalpojumi tiktu skaidri definēti, lai būtu skaidrs, kuri no sociālajiem pakalpojumiem ir ekonomiskās intereses pakalpojumi un kuri ir vispārējais intereses pakalpojumi. Un atkārtošu, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, mēs kvalificētu šos sociālos pakalpojumus. Bet ir ļoti svarīgi, lai uh, atbildība būtu reģionālajā un vietējā līmenī. Tālāk runājot par uh, uzraudzības organizāciju, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai uh, uzraudzībā tiktu nodrošināta, un manuprāt par to runāja arī Eiropas komisija pašā sākumā, tad jau tas būtu nākamais solis pēc ziņojuma publiskošanas. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai vispārējais intereses pakāpojumu sniegšana tiktu uzraudzīta. Un to var darīt vietēju organizāciju līmeni, un šeit Eiropas parlamentā uh, Mums ir vajadzīga informācija, piemēram, par paraugu praksi, tā lai varētu attīstīt pakāpojumus, protams, saprātīgā līmenī, un tādēļ ir absolūti vajadzīgs uzraudzības mehānisms. Varu teikt mūsu referentam, ka esmu gatava sadarboties referentu izskatīt manus priekšlikumus. Un tagad lūdzu referenta kungs. Nesakiet uzreiz, ka jūs vispār neakceptēsiet nevienu maniem grozījumiem. Paldies! Es jau sapratu, ka tā domāja arī referents, un tagad vārds Harkins kundzei. Piedošana mūsu ēnu referents nav klāt, bet viņš lūdza, lai es izsakos. Tātad vispārējais komentārs ir tāds, ka, protams, 285 grozījumi norāda, ka ir liela interese par šo lietu. Taču es domāju, ka šeit ir arī dažas politiskās domstarpības. E, es zinu e, referentu, un man ir pārliecība, ka viņš tiks galā ar e, to, ka, lai panāktu vienošanos Tātad vispār daži komentāri no ēnu referenta. Viņš e, saka, ka visi e, piekrīt, ka ir nepieciešams padarīt skaidrākus noteikumus, taču ir atšķirīgi viedokļi, kā to darīt. No viņa perspektīvas mērķis ir e, nodrošināt subsidētas principu, bet apvienojumā kopā ar uh, Eiropas dalību valstīm, ka tās respektē kompetenci. Un līdz ar to mums vajadzētu uh, Eh, zināt, ka eh, mums ir risinājums, lai mēs eh, panāktu pragmatiskus kompromisus. Pats svarīgākais. Viņš uzskata, ka pirmajos punktos kompromisu var atrast ļoti vienkārši, tādās lietās kā definīcija, vispārējais princips un tā tālāk. Daži punkti e, prasa vairāk uzmanību, mums īpaši runājot par septīto punktu un e, par maksimizā, maksimizāciju. E, e, par astoto e, visi piekrīt, ka ir nepieciešams vairāk lielāka skaidrība, bet kompromisi var atrast. Un tas pats arī attiecas uz desmito punktu. Vienpadsmitais punkts būs problemātiskāks, jo tie kas grib palielināt eh, Eiropas budžetu, nu, un ir tādi, kas negrib palielināt Eiropas budžetu. 14. punktā ar, redzēsim eh, par 16. par šīm biedrībām, eh, ka tās pēc rakstiskās deklarācijas tiks šis jautājums cilāts. Tas iespējams. 17. punkts viņš saka, ka viņš runā par valsts pabalstiem un uh, Mm. Es domāju, ka šeit šajos punktos mums jāņem vērā jaunie e, komisijas paziņojumi. Un mums ir jāpaukstina sliekšņa uh, līmenis un jāņem vērā uh, modernizācija, kas ir veikta uh, publisko iepirkumu jomā varētu atrast eh, kritērijus klasifikācijai starp tautsēmniecības nozīmes un bez tautsēmniecības nozīmes pakalpojumiem. Katrā ziņā tas eh, atvieglinātu iespēju eh, pakalpojumu sniedzējiem to visu atrisināt. Un, protams, runājot par šo te augst līmeņu darba grupu, ir jāzina, kāds ir mandāts, kādi ir mērķi un kādi būs tie dalībnieki. Un, protams, katrā ziņā ir uh, potenciāls veikt uzlabojumus pieteiktajiem grozījumiem, un viņš būtu priecīgs, ja varētu atrast dažus kompromisus. Linkevičūts kundze. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, pateikties Derosas kungam par ļoti svarīgo darbu, ko viņš ir izdarījis un uh, novēlu visu to labāko uh, kompromisu atrašanā un ceru, ka mēs to varēsim pieņemt. Es gribētu teikt, ka mani grozījumi ir kā uh, papildinājums ziņojuma punktiem. Es negribu attiecināt dokumentu tikai uz sociālajiem pakalpojumiem. Es īstenībā uz visiem publiskajiem pakalpojumiem gribētu to attiecināt. Uh, Man būtu ideāli, ja tur būtu kā par šiem te tautsēmnieciskiem, tā netautsēmnieciskiem pas, m, pakalpojumiem. Un, un es, protams, zinu, ka Eiropas kopienu tiesas nolēmumi nav pietiekoši, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, un, lai regulētu nosacījumus kas attiecas uz šiem pakalpojumiem man ir arī viens grozījums, eh, kur eh, es runāju par pašu eh, sociālo pakalpojumu dabu. Pirmajā punktā ir teikts, ka šie pakalpojumi ir ļoti īpaši, jo E, e, e, tie skar ļaužu īpašās vajadzības. Taču mums vajadzētu paņem, paturēt prātā, ka šo pakalpojumu nodrošinātāji arī dzen ir ļoti um, īpaši. Tās varētu būt brīvprātīgo vai labdarības organizācijas vai vesela rinda citu organizāciju un institūciju un individuāļu šis, šis īpašais raksturs šiem pakalpojumu sniedzējiem ir saistīts ar faktu, ka eh, viņi eh, nevar sekot tirgus loģikai, jo tā, šīs organizācijas ir bezpeļņas organizācijas. Un ir pilnīgi vienalga, kādus nosacījumus mēs radīsim, tad eh, šo pakalpojumu ilgspējība ir atkarība, atkarīga no ļaudīm, kas tur strādā, nevis uz nosacījumiem. Un ļaudis, kas strādā sociālo pakalpojumu sfērā, tos vajag atbalstīt jo eh, viņu eh, reputācija un darba apstākļi ir jāuzlabo. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam piesaistīt cilvēku strādāt šajā jomā. Jo ir skaidrs, ka nākotnē sociālo pakalpojumu vajadzība pieaugs, jo ņemot vērā demografisko stāvokli, tā kā es gribētu nu, teikt, eh, ka es novēlu visu to labāko referentam, jo ir liels darbs padarīts. Thank you very much. Um... Liels paldies. Liels paldies. Es gribu pateikties visiem, kas ir uh, runājuši, jo es tiešām gribu uh, uh, apliecināt, ka es gribu pateikties visiem. Un līdz ar to man ļoti ir liela interese panākt vienošanos un gūt plašu atbalstu. Bet, kā jau es teicu, ir dažādi veidi, kā to var sasniegt, plašu konsensus, jo beig beigās var arī sanākt, ka nekāda vairs satura tur nav jo es ceru, ka tā eh, nebūs tā, ņemot vērā eh, to, ko es dzirdēju šodien. Jo mums eh, šai komitejai ir jārada ziņojums, kam ir vērtība priekš tiem, kas izmanto pakalpojumus, un tie, tiem arī dzen, kas tos sniedz, lai dalībvalsts varētu tos izmantot un sekot līdz izmaiņām šajā sfērā jo ņemiet vērā, šis ir pašiniciatīvas ziņojums, bet cerams ar ietekmi. Katrā ziņā runājot par mm, problēmu, e, nu, es, man ļoti patīk debatas. Uh, Eh, taču es domāju, ka vienīgais veids, kā mēs varam panākt vienošanos eh, šajā komitejā politiskajās grupās, ir caur diskusijām. Un tāpēc es eh, gribētu jau agrīnā stadijā jau sastādīt kompromisus, kompromisu grozījumus, pēc tam cilvēki vēl varēs pie tā atgriezties Es faktiski nedomāju, ka es varētu daudz vēl ko piebilst šajā posmā, izņemot to, ka es mm, esmu apmierināts ar reakciju. Es negribu radīt iespaidu, uh, ka uh, šis ziņojums uh, nav uzlabojums, protams, tas ir uzlabojums, un tas būs kā apvienots darbs un mēs varam panākt labāku ziņojumu. Un es tiešām ceru, e, ka es būšu kā, kā tāds moderators un ka mēs varēsim to sasniegt. Līdz uh, tam punktam, kad mājā mums būs jau ar to jābalso. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Liels paldies referenta kungam, un jūsu rīcībā ir vairāk nekā mēnesis, lai vestu sarunas par kompromisa grozījumiem, ko mēs apspriedīsim 24. maijā un balsosim par tiem 25. maijā. Tagad mēs pārējām pie Kozas kunga ziņojumu par cilvēku ar invaliditāti, mobilitāti un integrāciju un Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā 2010. un 2020. gadam. Köszönöm szépen a szót! Paldies par to, ka devāt man vārdu, priekšstādātājs kundze. Godātie kolēģi, šis brīdis man ir ļoti būtisks, jo arī pats esmu invalīds un es esmu sagatavojis ziņojumu par invalīdiem. Es vēlētos pateikties vēlreiz jums par atbalstu, ko jūs man esat snieguši, par visiem uh, iedrošinājumiem manā darbā, un es vēlētos īsumā jūs iepazīstināt ar savu ziņojumu projektu. Man ļoti būtisks princips ir panākt tādu ilgspējīgu sabiedrību, kurā tiktu īstenota humanistiska pieeja. Dalību valstīm ne tikai būtu jāratificē ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvo protokolu, bet būtu arī pamatoti saskaņot Eiropas uh, stratēģiju invaliditātes jomā un Eiropas stratēģiju 2020 akumdošanas aktiem, kas ir spēkā dalību valstīs. Ir jāizskata struktūra fondu jautājumu šai sakarā. Mums tāpat ir jāstrādā pie tādas paketes, kas uh, nodrošinātu barjeru nojaukšanu, lai cilvēki ar invaliditāti varētu uh, izmantot visas iespējas. Un es gribētu runāt tagad par dažiem uh, svarīgākiem, aktuālākiem jautājumiem. Ir nepieciešams, lai šī uh, stratēģija uh, būtu harmonizēta un uh, pirmais jautājums ir tas, kā integrēt uh, cilvēkus ar invaliditāti. Ir uh, jācīnās par šo cilvēku, cilvēku tiesību ievērošanu, ir aptuveni 80 miljoni šādu cilvēku Eiropā un ir jāuzlabo viņu nodarbinātības situācija, jācīnās pret diskrimināciju, kas tiek vērsta pret šiem cilvēkiem, ir uh, jānodrošina uh, labāka piekļuve saziņas līdzekļiem. Tāpat nepieciešams apkopot statistiku un uh, labāk, um, labāk statistikas datus par uh, līdztiesības jautājumiem. Tāpat jādomā arī par demografiskām pārmaiņām un uh, runāt par uh, to, ka jāpadara visas uh, vietas uh, pieejamas ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī gados veciem cilvēkiem. Tādēļ nepieciešamas investīcijas. Un visbeidzot ir jācīnās arī pret nabadzību un jāuzlabo to cilvēku, kam ir invaliditātes situācija, jo viņu vidū ir ļoti augsts nabadzīgo cilvēku īpatsvars. Vēlētos uzsvērt, ka Eiropas parlaments jau ir daudzkārt iestājies par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un interesēm, ir pieņemtas vairākas rezolūcijas, kuras uh, ir arī uh, mana ziņojuma pamatā, kuras man noderēja darbā pie šā ziņojuma. Es uh, vēl ar lielāku apņēmību cīnīšos par to, lai tiktu veikti uh, atbilstoši pasākumi. Esmu nevalstiskās organizācijas vadītājs arī, un es uzskatu, ka nevalstisko organizāciju uh, Eh, līdzdalība šai jomā ir ļoti svarīga. Kopš 30. mārta man ir aktīvas konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām, un es saņemu ļoti daudz informācijas no NVO un pateicos eh, tām par sadarbību un pateicos ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību un par to, ka viņi ir gatavi ņemt vērā nevalstisko organizāciju viedokli darbā pie uh, ziņojuma, jo šo, šis viedoklis tikai bagātinās mūsu ziņojumu. Es ceru līdz jūnija beigām uh, sagatavot uzlabotu šā ziņojuma versiju, un uh, es domāju, ka tā apstiprināšana uzlabos to cilvēku dzīvi, kam ir invaliditāte. Paldies par uzmanību. Paldies, tagad vārds Blinkevičūtas kundzei. Paldies, e, priekšsēdētāji. Mani e, nozīmē par ēnu referenti e, mūsu S&D grupai un gribētu izteikt savu pateicību referentam par labi sagatavoto projektu un par ļoti pozitīvo sadarbību starp mums. Mēs esam tikušies jau vairākas reizes, lai pārunātu ref, šo te, ziņojumu un Eh, jautājums ir, eh, eh, vai ir nepieciešams novākt visas barjeras, kas ir šiem ļaut. Un, protams, mums ir jāseko un jāievēro Eiropas Savienības invaliditātes stratēģija. Un es gribētu teikt dažas, izteikt dažas piezīmes. Uh, pats galvenais šķērslis, lai integrētu invalīdus sabiedrībā, ir e, augstā bezdarba līmenis. Un viens no iemesliem ir tas, ka trūkst salīdzinātības e, un, un sagatavotības. Un vēl viena lieta, e, ka šie invalīdi nevarētu sekot uh, Uh, speciālām izglītības programmām, jo viņiem nav sastādīts īpašas, īpašas mācību programmas, un arī pašas skolas nav gatavas uh, apmācīt bērnus ar invaliditāti, jo tur tīri tehniski uh, nav atrisināts lietas. Un tāpēc ļaudis ar invaliditāti cieši no izstumtības. Katrai dalībvalstei ir jānovērto, jānovērtē eh, situācija eh, invalīdiem, kāda tā ir darba tirgu, it īpaši jāizmanto ir eh, darba tirgus politikas paņēmieni un jāveido sistēma, lai mudinātu ļaudis ar invaliditāti strādāt. Un arī, dzen, pamudinājumi ir jātiecina uz darba devējiem, lai Tāpat vajadzētu izmainīt likumdošanu, eh, tiesiskos aktus, lai, eh, kur vēl joprojām ir redzami diskriminatīvi nosacījumi. Es gribētu eh, pievērst jūsu uzmanību arī faktam, ka mums vēl joprojām nav tādas pozīcijas, tas palīdzētu ļaudīm ar invaliditāti, kā piemēram aklajiem, neredzīgai eh, atrast sev vietu, un ir tīpaši dargas, tie darba tirgu. Mums vajadzētu aicināt darba eh, tirgus, eh, darba dalībvalstis, uzskatīt, ka invaliditāte nav tikai fiziska, fizisks trūkums, bet vairāk runāt par sociālajiem aspektiem. Piemēram, ļaudis, piemēram, divi ļaudis, kam ir tā pati invaliditāte, viņiem var būt dažādi statusi, un viņiem var būt dažādas vajadzības un dažādas iespējas. Viens varbūt ir laukos, un viņš nesaņems nekādas sociālas pakalpojumus, un viņš būs sociāli izstumts, un nevarēs savas tiesības izmantot. Mm, visu nepieciešamo informāciju vajag eh, sniegt eh, vecākiem ģimenēs, kurām ir bērni invalīdi, un mums vajadzētu eh, izdarīt maiņu no šīm te aprūpes, ko sniedz speciālās institūcijās, uz, uz municipāli balstītu aprūpi. Un, lai to ieviestu, mums eh, vajadzētu izmantot struktūra fondus un eh, arī dalību valstīm vajadzētu radīt jauno sociālo infrastruktūru un paredzēt tam finansējumu. Tāpat arī eh, audzināt darbiniekus, kas varētu mm, varētu sniegt dažādus sociālos pakalpojumus un nodrošināt eh, šiem aprūpas darbiniekiem labāku eh, darba vidi. Mums vajadzētu eh, atbalstīt ģimenes un radiniekus tiem ļaudīm, kam piemīt kāda invaliditāte. It īpaši nodrošinot labu veselības aprūpi, uzlabot to dzīves apstākļus, arī, zin, aprūpas institūcijās ir ļoti e, svarīgi e, ievērot šo invalīdu e, tiesības. Un gribētu pievērst uzmanību vienai īpašai problēmai. Integrācijas politika dalību valstīs tā ir ļoti atšķirīga, diversificēta, tā nav konsekventa. Mēs mēģinam tikt galā ar veselu rindu problēmu, taču integrācijas process ir ļoti lēns. Mēs neskatām, eh, kāpēc, eh, nu, kādu cēloņu pēc rodas šī Eh, šī istumš, istumtība, eh, bet nu, mums pirmkārt mums vajadzētu novērst dažādās barjeras un tad ķerties pie problēmām, kas ir saistīti ar eh, izolāciju, istumtību un bezdarbu. Un noslēgumā gribētu sniegt jums vienu piemēru. tas ir viens no neredzīgo biedrības. Jūs ziniet, ir tāds parks Brisele, Eh, kur eh, nu, ir kop, visi šie, eh, visi šie te, arī dzen dažādie braila al, alfabēta raksta, raksti ir ļoti svarīgi, jo, jo es domāju, ka ir ļoti svarīgi šajā parkā aptaustīt gan tos eksponātus, gan uzrakstus un tagad ir noteikts, ka šiem priekšmetiem uh, neredzīgai vairs nedrīkstēs ķerties klāt, pieskārties. Nu, mēs taču uh, runājam to, ka jābūt pieejai fiziskā um, vidē, uh, un kā tad mēs varēsim uh, novē, novērot to, kas tad šeit Briselē notiek. Szépen elnök asszony, magam is azok közé tartoztam, akik... Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka arī kungs. Uh, Es biju to vidū, kuri daudz ir uh, strādājuši cilvēku ar invaliditāti labā, un mēs esam um, rosinājuši un atbalstījuši šā ziņojuma pieņemšanu. Protams, mums vajag izvairīties no lamatām, kad mēs pieprasām pārāk daudz ko, un uh, šīs prasības nav reāli izpildāmas. Es domāju, ka Košas kunga ziņojums uh, izvairās no šādām briesmām, un uh, šeit nav tāda konvenciāla parasta pieeja īstenota. Gluži pretēji, šeit ir izcelti svarīgākie, būtiskākie jautājumi, tādi kā cilvēktiesība ievērošana, cīņa pret diskrimināciju, un arī tiek pieminēti būtiski aspekti, kas, par ko būtu jādomā, proti tas, kā mēs cilvēku ar invaliditāti problēmas risinot, investējam nākotnē un mēs domājam par šo cilvēku nākotni un uh, tiek ierosināt ļoti liederīgi pasākumi, un šis tiešām ir ļoti reāls un liederīgs ziņojums, ir piemērs par to, tam, kā mēs varam veiksmīgi sadarboties, un es aicinu to atbalstīt, un man ir liels prieks uh, par to, ka konsultācijas ar citām grupām ir bijušas veiksmīgas, un ceru, ka mēs, mēs varēsim pēc tam lepoties ar šo ziņojumu. Un tagad pēdējā runātāja Harkins kundze. Paldies un sirsnīgi apsveicu referentu par ļoti labu darbu. Tik tiešām viņš iekļaut šeit izsvarīgākos jautājumus. Linas kundze ir mūsu ēna referente. Viņas nav klāt, viņa lūdz man nolasīt dažus teikumus. Un ir arī papildinājums viņas komentāram no manas puses. Varu teikt, ka esmu ļoti gandarīta, ka referents šo jautājumu ir iekļauts 2020. gada stratēģijā, stratēģijas kontekstā un tiek runāts arī par uh, pamatu iniciatīvu. Devītajā punktā viņš runā par to, ka nepieciešams par invaliditāti iegūt vairākus precīzākus datus. Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Un ņemot vērā arī to, ka viens no mūsu mērķiem ir samazināt to cilvēku skaitu, uh, kas dzīvo nabadzībā, bet, ja cilvēkam ir invaliditāte, tad pastāv daudz lielāka iespējamība, ka cilvēkam, uh, cilvēks, cilvēkam būs jāpiedzīvo arī nabadzība. Ir jāskatās uz segregācijas uh, informāciju, lai skaidri zinātu, kāda tad ir situācija ar tiem, kas dzīvo ar invaliditātes un cieši arī no nabadzības tieši šīs mūsu pamatiniciatīvas ietveros. Savukārt Linas kundzes ziņā e, komentāri ir šādi. Viņa uzskatā, ka ir ļoti svarīgi ņemt vērā Eiropas Savienības esošās apņemšanās, kas saistīts ar diskriminācijas izskaušanu, kas ir balstīta uz uh, invaliditāti. Mēs visi esam interesēti, lai šī stratēģija izdotos. Tagad, kad uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji uh, Uh, noveco, uh, daudz no mums uh, var paši arī atrasties tādā situācijā, ka būs jācīnās ar kādu sl smagu slimību vai invaliditāti. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai stratēģija būtu pareiza un jau at arī vēlreiz atkārtot, ka mūsu mērķis ir palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Beļģijas lēmums par to, ka būtu jāparaksta ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un Pagaidām ir 11 dalība valsts, kas atsakās parakstīt deklarāciju. Šeit ir vajadzīga politiskā grība padomē tā, lai varētu turpināt diskusijas par vienlīdzīgas attieksmes direktīvu. Tieši tādēļ esmu ļoti gandarīta par komisijas priekšlikumu, tīpaši tādēļ, ka tur ir konkrēti norādīts uz ANO līdztiesības konvenciju, kā arī uz deklarāciju. Un vēl viens svarīgs dokuments ir Eiropas uh, vidas pieejamības akts. Varu teikt, ka mums ir jāstrādā pie tiem dokumentiem, kas jau tagad tiek izskatīti, uh, nevis sākt jaunas diskusijas, jaunas konsultācijas un jaunu dokumentu rakstīšanu. Nēlos pateikties kolēģiem, kas strādā par uh, Uh, starp uh, partiju grupā, sadarbības grupā par invaliditāti, un viņi aicina uh, deputātus ļoti rūpīgi izskatīt jau izskanējušos priekšlikumus, pirms mēs nākam klāj ar jauniem. Paldies! Köszönöm szépen. Kösz... Tagad vārds uh, Kozas kungam, uh, referentam. Uh, Liels paldies visiem par uh, jūsu ieguldījumu šais debatēs. Jūs apliecinājāt, ka es eju pa pareizo ceļu. Kad es sāku strādāt pie šā ziņojuma, mums bija ļoti daudz ideju, bija ļoti garš uh, ideju saraksts un Mēs jau tad sapratām, ka ir jāiesaista nevalstiskās organizācijas šai darbā, un mēs arī apzinājāmies, ka nevaram šeit piedāvāt tādu ļoti garu sarakstu, bet gan ir jānoskaidro, kādi ir mūsu galvenie mērķi un ka jāīsteno tāda realistiska pieeja. Un, protams, ka mums ir jāatbalsta arī šī Eiropas stratēģija. Gribu minēt dažus piemērus. Daži iepriekšējie runātāji jau runāja, norādīja uz to, ka ir ļoti būtiski ievērot cilvēku ar invaliditāti tiesības šiem cilvēkiem arī ir nepieciešama sabiedrības cieņa. Otrā doma par datu apkopošanu Es uzskatu, ka Eiropas Savienība nevarēs rīkoties, ja tās rīcībā nav atbilstošas ticamas informācijas par cilvēkiem ar invaliditāti, par to skaitu, ja mēs nezinām par to, cik cilvēku ar invaliditāti dzīvo katrā no dalību valstīm, mēs nespēsim viņiem sniegt palīdzību ar Eiropas politikas starpniecību. Manuprāt, demogrāfiskās pārmaiņas ir ļoti eh, būtisks process, un eh, šajā ziņojumā es vēlos norādīt, ka sociālās aprūpes sistēmas būs pārslogotas, jo eh, gados veciem cilvēkiem būs nepieciešami dažāda veida pakalpojumi. Es uh, uzskatu, ka ļoti būtiski ir nodrošināt to, lai preces un ražojumi vienmēr būtu pieejami arī cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat svarīga uh, nozīme šeit ir arī valsts iepirkumiem šai jomā. Uh, un vēl viens jautājums, par ko šeit uh, netika runāts. Mums jādomā, jārūpējas par nodarbinātību, par tā ir jānodrošina aizsardzība pil, cilvēkiem ar invaliditāti, jo daudzi no šiem cilvēkiem nekad nevarēs aktīvi piedalīties darba tirgū bet vajadzētu viņiem nodrošināt īpašas darba vietas. Tāpat ir jāuzlabo izglītības un apmācības līmenis. Kolēģi jau runāja par to, cik būtiski būtu nodrošināt piekļuvi uh, studentiem un skolēniem ar invaliditāti mācību iestādēm, jo tas ne visās dalību valstīs šobrīd ir nodrošināts arī universitātēs mācību iestādēs par to jādomā. Mums ir jāveic investīcijas cilvēkos ar invaliditāti. Ja mēs to darīsim, šie cilvēki kļūs konkurētspējīgāki un viņi varēs strādāt, viņi varēs maksāt nodokļus un šie nodokļi atmaksās tās investīcijas, ko valsts būs viņos izdarījusi. Es vēlreiz uh, pateicos visiem jau iepriekš par jūsu atbalstu, par jūsu ieguldījumu šai darbā un ar lielu nepacietību un interesi gaidu jūsu grozījumus. Ceru, ka mums izdosies vienoties par visiem saprātīgiem priekšlikumiem, un tie tiks ņemti vērā. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies, Kožas kungs, par jūsu ziņojumu projektu. Uh, tam var iesniegt grozījumus līdz 27. aprīlim, 12. dienā, un pēc tam šis ziņojums tiks apspriests 24. maijā Un mm, balsojums ir paredzēts 16. jūnijā, kad mēs būsim saņēmuši vides sieviešu tiesību un lūgumrakstu komitejas atzinumus. Paldies, un es tagad gribētu īsumā jūs informēt par trialogu, kurš vakar notika par Kastler kunga ziņojumu. Uh, par Eiropas aktīvās novecošanas gadu. Pirmajā triālogā mums neizdevās pabeigt sarunas, bet mēs iev diezgan ievērojami pavirzījāmies uz priekšu virknē jautājumu, protams, ņemot vērā to, ka balstoties uz mūsu komitejas balsojumu, ideja par um, no, aktīvās novecošanas kultūras ieviešanu tika atbalstīts. Tāpat jēdziens par daudzveidību un cīņu pret diskrimināciju, arī šis ierosinājums tika atbild, atbalstīts. Tāpat panācām vienošanos par šā Eiropas gada dalībniekiem, par to, kas darāms Eiropas nacionālā uh, reģionālā un vietējā līmenī. Mums nākošajā trialogā, kas notiks 3. maijā, vēl jāizskata trīs diezgan grūti jautājumi, bet ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos vēl Ungārijas prezidentūras laikā par pirmo lasījumu. Tā tad jāizskat jautājums par nosaukumu un par uh, budžeta uh, līniju, bet tās jau ir vairāk tā kā detaļas. Un tagad pārējām pie 20. darba kārtības punkta. Man jūs jāiepazīstina ar atzinumu projektu par 2012. gada budžetu un pilnvarojumu trialogam uh, mūsu, mūsu uh, komitejas kompetenci ietvaros sarunās ar budžetu komiteju. Kā jau es, kā jūs zināt, at, atbildīgā referente ir Frančeska Balzāni, un viņi ņem vērā mūsu uh, komitejas prioritātes šai jomā, ko apstiprināja koordinātori 10. mārta sanāksmē šā atzinuma saturs atbilst uh, tām ietvarām, kurā ietilpst uh, Eiropas Savienības budžets, proti stratēģija 2020, kas skar mūsu komiteju divās, divu mērķu sakarā, uh, proti darba vietu radīšana un cīņa pret nabadzību un trim uh, flagmaņu iniciatīvām, kas parādz tri jaunas uh, darba vietas cīņu pret uh, nabadzību Eiropā. Tāpat uzskatu, ka ļoti būtiski, lai dalību valstu budžeti būtu uh, saprotami uh, kopā ar Eiropas Savienības budžetu, ja mēs vēlamies stratēģiju Eiropa 20, 2020 īstenot tāpat. Mēs vēlamies likt uh, uzsvaru uz to, cik būtiski ir novatoriski resursi un efektīvu to izmantošanu, lai varētu finansēt sociālās jomas izdevumus. Mēs uzsverām uh, arī, kā jau to mm, mums bija iespēja apliecināt vakar, uz uh, uzņēmumu pārstruktūrēšanas jautājumu un uh, norādām uz iniciatīvām šai jomā, kas būtu jāīsteno. Mums ir atbilstošas budžeta līnijas, proti globalizācijas pielāgošanās fonds vai Eiropas sociālie fondi, Eiropas sociālais fonds un Mēs uzskatām, ka parlamentam ir jārūpējas par to, lai tiktu piešķirts arī pietiekams finansējums, kas tiktu atbilstoši izmantots, lai izpildītu mūsu politiskās prioritātes. Un pēdējais punkts, kas ir nepieciešams ņemot vērā sociālo kontekstu, ka ir nepieciešams papildinājums, jā. Ja domā par partneru attiecībām ar vidusjūras reģionu, kas veidojas. Mēs domājam, ka būtu īpaši uzmanība jāpievērš jautājumam par sociālo dialogu un arī attīstības, uh, sociālo partneru attīstības veicināšanai un dialoga veicināšanai, uh, labā gaisotnē, liekot uh, attiecīgus uzsvarus uz profesionālo izglītību un apmācību. Uh, un tagad dodu vārdu Tirinens kundzei, pēc tam Harkins kundzei priekšsēdētāji, eh, ir ļoti grūti nepiekrist eh, šīm lietām, un tāpēc es uzskatu, tas ir ļoti labs priekšlikums. It īpaši tas, ka eh, mēs kā pirmo punktu uzskatām, ka šim budžetam ir jāatbalsta Eiropas 2020 mērķi jo e, šim, e, šai stratēģijai joprojām nav budžeta, un tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt tos e, sasniegšos mērķus. Otrkārt, manuprāt, ka desmitais punkts par Ziemeļu Āfrikas valstīm ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka tas arī ir mūsu komitejā jāizskata. Es gribētu varbūt ierosināt grozījumu, Um, varbūt vairāk pārs, pa, paskatīt astoto punktu uh, par Eiropas sociālo fondu, ka mums vajag pilnībā to izmantot, uh, lai mēs tiktu galā ar uh, krīzes sekām, uh, arī par uh, jaunu prasmju un darbvietu programmu Un, eh, protams, eh, varbūt mēs nemainām saturu, bet varbūt nedaudz pārvietojam sociālo fokusu. Un eh, tad es domāju, varbūt, varbūt vienu papildu punktu, es īsti nezinu, vai tas ir šīs komitejas kompetencē, bet mēs varētu uh, pieņemt tādu izteikumu, ka tad, kad mums ir budžeta problēmas, mēs apskatītu jaunu uh, ienākumu uh, Eh, veidošana, varbūt eh, pašu, eh, nu, pašu ieņēmums vai arī vēl kādas citas svarīgas prioritātes no sociālās nodarbinātības perspektīvas. Es nezinu, vai tas ir mūsu kompetencija, varbūt to mēs varam pārunāt. Un, jā, mums katrā ziņā ir laiks līdz mājām, ja es nemaldos, un tāpēc es domāju, ka mēs varēsim panākt pilnu uh, vienošanos par šo labo atzinumu. Paldies, tagad Harkins kundze. Harkins kundze pirmais. Paldies, es piekritīšu iepriekšējai runātājai, jo no dienu jūs esat uh, nu, nosegusi, es domāju, visu, it īpaši arī mm, par šiem nosaukumiem. Eh, varbūt eh, divas pāris komentārus. Jūs ceturtajā punktā rakstat, uh, ka, mm, e, ka ir jāizmanto efektīvāk un novatoriskāk e, šie e, budžeti. Protams, es saprotu, ka, nu, protams, ir nepieciešams inovācijas, varbūt tas būs kā rezultāts, taču tajā brīdī, kad mēs runājam par dalībvalstīm budžetiem, kad lai tie būtu saskaņoti ar Eiropas Savienības budžetu, es domāju, daži no mm, ierobežojumiem mums to varbūt neļaus eh, atrisināt, bet es piekrītu jūsu eh, idejai, kas attiecas uz mikrofinanšu septītais punkts. Es to gribētu atbalstīt, es varbūt lielāku uzsvaru liktu uz eh, potenciālu darba vietu radīšanā. Es domāju, ka it īpaši par, var palīdzēt mikrobiznesiem. Tāpat jūs runājat par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda un rakstat, ka mums ir jāpārbauda, kādas iespējas vēl paraugu praksi izmantot. Es e, e, tam piekristu, bet varbūt e, to vajadzētu paplašināt mazlietiņu izpratnē. Un zinot šīs debatas, kas mums nu pat bija par iepriekšējo ziņojumu, par cilvēkiem ar invaliditāti, uh, un cilvēkiem, kas ir nabadzības eh, sliekšņa tūmā. Es piekrīstu uh, eh, tam, ka vajadzētu šīs programmas uh, ātrāk virzīt uz priekšu. Es varbūt nerunātu tikai par uh, migrantiem, bet uh, iekļaut viņus arī, zinu, un to vidu arī Romu pārstāvis. Tā kā es domāju, ka mm, tas atbalstams paldies. Sakas kungs, lūdzu. Ja, paldies, priekšsēdētāji, es izteikšos ļoti īsi, jo es eh, piekrītu eh, tas, ka šeit ir desmit punkti, dekalogs tā teikt. Es eh, saprotu, ka es atbalstu visus jūsu priekšlikumus, ne tikai vienu vai otru. Tad, kad jūs runājat par šīm te flagmaņa iniciatīvām un to, ka ir nepieciešama mm, finansējums, es domāju, finansējums ir garantēts Eh, taču mm, varbūt, ka mums jāskatās, eh, lai pietiek naudas visam būtiskākajam, un tāpēc mums jāskatās uz eh, naudu, kas tiks piešķirta šīm iniciatīvām, lai nodrošinātu, ka tās tiešām ir, ir svarīgas iniciatīvas ar svarīgiem mērķiem. Un varbūt būtu pat, ja es domāju, ka katrā ziņā tām ir jābūt spēcīgām iniciatīvām. Paldies! Es aicinu tad jūs arī iesniegt šādu grozījumu, godātais kolēģi. Paldies par jūsu komentāriem. Manuprāt, uh, jūs arī iesniegsiet atbilstošus grozījumus, un tad mēs uh, varēsim kopīgi šos jautājumus apspriest. Jā, vēl viens punkts, par ko es, eh, ko es nepieminēju, bet es gribētu jau varbūt nedaudz aizteikties priekšā diskusijai par to, kādus lēmumus pieņemt, ka varbūt varētu šeit eh, izveidot tādu starp kategoriju starp eh, no vienas puses kohēziju fondu un no otras puses eh, Eiropas sociālo fondu, lai šeit nebūtu savienotie trauki, kas eh, nāktu par sliktu Eiropas sociālam fondam. Un es domāju, ka grozījumos tas eh, šāds ierosinājums parādīsies. Paldies, ierosinu grozījumu iesniegšanas termiņu noteikti 5. māju, tos mēs apspriedīsim 24. maijā un balsosim 25. maijā. Un tagad pēdējais darba kārtības kungs atvainojos mūsu kolēģi Edītei Bauerai, ka apspriežam to tik vēlā stundā, bet tagad dodu vārdu Bauers kundzei uh, atzinuma projekta prezentācija par struktūra fondu un kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanu pieredze uh, turpmākas Eiropas Savienības kohēzijas politikas veidošanai. Tas ir atzinums reģionālās attīstības komitejai, kura ir atbildīgā komiteja par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, centīšos um, izteikties kodolīgi, pateicos kolēģiem, kuri vēl atrodas šajā zālē. Es piekrītu visām kritiskām piezīmēm, kas ir izskanējušas, jo šajā atzinumā vēl daudz kā pietrūkst. Uh, jā, ši, šim tekstam ir noteikts maksimālais ierobežojums, kas arī ietekmē uh, Eh, maksimālais ierobežojums apjomu ziņā, kas arī ietekmē mūsu darbu. Eiropas sociālais fonds ir viens no instrumentiem stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanai, un tā nav sagadīšanās, ka mēs lielu uzmanību pievēršam tieši šim fondam. Eh, ziņojums un mans atzinums eh, koncentrējas uz tām problēmām, kas ierobežo uh, Eiropas sociālā fonda izmantošanu. Mēs zinām, ka Eiropas sociālais fonds sniedz atbalstu daudziem cilvēkiem, bet to varētu izmantot vēl liederīgāk. Viena no tām problēmām, ko mēs konstatējam veicā, veicot analīzi, ir tāda, ka pastāv tādas situācijas, kur cilvēki, kuriem visvairāk šīs atbalsts būtu nepieciešams, nesaņem informāciju. Veronikas Lopes Fontaņē ziņojumā mēs varam lasīt, ka fonds nav pietiekami atpazīstams. Šeit ir runa par informācijas trūkumu potenciāliem šā fonda atbalsta saņēmējiem. Tāpat būtu lielāks akcents jāliek uz uh, priekšmaksājumiem, jo šeit ir runa par maziem projektiem, maziem uh, izmantotājiem, kuri nevar uh, iepriekš jau iemaksāt savu līdzfinansējumu daļu. Bieži vien mēs cenšamies samazināt birokrātiskos šķēršļus, uh, Un arī šajā gadījumā tas būtu ļoti būtiski, un mums būtu galvenokārt arī jādomā par to, kā tiek šis process uzraudzīts un kontrolēts, jo šeit ir runa par grāmatvedību un rēķiniem, kas tiešām tiek labi pārbaudīti, šeit viss tiek aprēķināts un saskaitīts, un tad izrādās, ka pietrūks trīs santīmu, uh, Un uh, tātad grāmatvedības um, pārskatus ļoti labi uh, mēs kontrolējam, bet pēc būtības mēs nekontrolējam šo lietu. Nekontrolējam šās lietas būtību, un tādēļ mums vajadzētu pacensties un kontrolēt pēc būtības. Šķiet, ka daudzas uh, problēmas to lielākā daļa ir saistīts ne tikai ar Eiropas sociālo fondu, bet arī ar citiem struktūra fondiem. Manuprāt, vajadzētu izmantot 50. pāntu, kā parasti šai kontekstā. Mm, nevajadzētu uh, aprakstīt uh, problēmas padziļināt attiecībā uz sociālo fondu un pēc tam atkārtot to pašu aprakstu arī citiem fondiem. Un tādēļ es lūgtu priekšsēdētājs kundzi šeit piemērot uh, reglamenta 50. pantu nedaudz elastīgāk, un tad es ceru, ka mēs rad radīsim labus risinājumus. Priekšsēdētāji paskatīsimies, kādas grūtības mums radīsies attiecībā uz 50. panta piemērošanu. Man nav tādas informācijas, ka šādi sarežģījumi ir radušies, bet mēs centīsimies tās atrisināt. Tagad vārds Hiršas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī mūsu referentei. Es varu skaidri saprast, ka par Eiropas sociālā fonda var uzrakstīt daudz vairāk, bet ir ļoti labi, ka viņi izvēlēs tos punktus, kurus mēs atkal un atkal esam izdiskutējuši darba grupā. Un tie ir šie jautājumi, tie ir tie paši jautājumi, par kuriem mēs parasti dzirdam, tad, kad runājam par, par sociālā fonda lietotājiem. Viņi runā par to, ka ir milzīga birokrātija un ka bieži vien tieši tāda absolūti sīkas lietas un nelielas organizācijas ir tās organizācijas, kurām ir grūti piedāvāt avansu. Un, manuprāt, šeit būtu jāpapildina dokuments. Mēs saņemsim, protams, informāciju par rezultātiem, tad varēsim iekļaut šo jautājumu starp uh, līdzfinansējumu, starp EFRA un Eiropas sociālā fondu. Protams, šeit būs vairāki aspekti, bet jebkurā gadījumā lielākā daļa šo aspektu ir ļoti labi šeit iekļauti un uh, formulēti ļoti pozitīvi. Tāpēc ir ļoti labi, ka mēs varam tagad skaidri un gaiši pateikt komisijai, ka mēs jūnijā nāksim klāt ar galīgo versiju. Paldies! Paldies! Paldies arī, kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Atzinumā ir uzskaitīti ļoti lakoniskā veidā visi tie problēma punkti, kas pastāv, un es uh, augstu vērtēju vienmēr tos ziņojumus un atzinumus, kuru mērķis nav atrisināt visas iespējamās problēmas, bet gan uh, Eh, kuri koncentrējas uz galvenajām problēmām. Es gribu teikt, ka pirms gada mums uzsākās konsultācijas par stratēģiju 2020, un mums radās tāds iespējas, ka visu kohēzijas politika tiks aizstāta ar kaut ko citu. Uh, Un šajā sakarā tika norādīts uz virkni problēmu, mēs pielikām daudz pūliņu šai darbā, un politiskās grupas daudz strādāja, un tagad mēs jau redzam šā darba augļus pamazām. Šis atzinums, manuprāt, ir ļoti liederīgs Es uh, it īpaši augstu vērtēju punktu par līdzfinansējumu apjomu, jo tiešām ir tiesa, ka mēs ļoti pedantiski veicam grāmatvedības kontroli, bet nevienmēr kontrolējam lietas būtību. Bieži vien cilvēki nevar šo fonda līdzekļus izmantot, jo nosacījumi ir pārāk stingri, pārāk birokrātiski, un tas atbaida potenciālos fonda izmantotājus. Tādēļ būtu nepieciešams īstenot lielāku elastību, jo atšķirīga situācija var pastāvēt uh, bagātākos reģionos vai trūcīgos Rumānijas, Bulgārijas, Ungārijas reģionos, ir arī trūcīgi reģioni Francijā, kura problēmas varbūt ir atšķirīga. Piemēram, Reņons salā ir uh, atšķirīgas problēmas nekā, piemēram, uh, Parīzes aglomerācijā. Un uh, tādēļ nevar vienmēr noteikt vienādas prasības visiem. Paldies vēlreiz, un tas ir tiešām labs atzinums. Bauers kundze, vai jūs vēlaties vēl kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji. Ir tiesa, ka uh, daudz ko esmu atstājusi ārpus šā atzinuma. Es būtu vēlējusies runāt par projektiem, ko finansē vienlaicīgi no vairāku fondu līdzekļiem, bet, diemžēl, man nebija tāda iespēja. Un tomēr uh, ziņojumā tas arī ir svarīgs punkts Es uh, balstos uz konsultācijām, kas notika darba grupā, un mums norādīja, ka uh, komisijas dokumentā tiks ņēmts vērā šis aspekts. Es vēlreiz pateicos kolēģiem par atbalstu darbā, par viņu ieguldījumu un ar lielu interesi gaidu jūsu ziņo, uh, grozījumus uh, ziņojumam, un es arī esmu cerēju sagatavot grozījums priekšsēdētāji. Uh, es uh, arī ceru, ka būs daudz grozījumu šim atzinumam, un grozījumi ir jāiesniedz līdz 3. maijām 2012. un tie tiks izskatīti 24. 25. maijā Un 15. jūnijā mēs izskatīsim kompromisu grozījumus, par tiem balsosim 16. jūnijā, un atbildīgā komiteja par šiem, par šiem jautājumiem balsos 21. Eh, jūnijā. Un, ja vairāk nekādu citu jautājumu nav, tad mūsu nākamā sēde notiks 24. maijā. Pateicos visiem par izturību un uzredzēšanos.